Très bien. Si vous voulez bien, euh, je vous propose. Ja neiebilstat, tad es lūdzu jūs ieņemt vietas, lai mēs varam sākt šo rīta sēdi. Kā jau vakar to teica komitejas priekšsēdētājs, rīta sēdē viņš klāt nebūs, jo viņam bija jādodas uz Luksemburgu, lai piedalītos ministru padomas sēdē, kuras lēmumi būs ļoti svarīgi mūsu nozars nākotnē. Mūsu komitejas priekšsēdētājs atgriezīsies eh, darbā pēcpusdienā, un tāpēc pēc viņa lūguma es vadu šo rīta sēdi viņa vietā. Un tāpēc es aicinu bez lielas kavēšanās ķerties pie mūsu iesāktās darba kārtības. Un Tagad saskaņā ar darba kārtību mums ir iepazīstināšana ar pētījumu lauksaimnieku ienākumu salīdzinājums Eiropas Savienībā, ko ir sagatavojusi Eiropas komisija. Šie rezultāti būs interesanti mūsu komitejai, tas ir rezultātu salīdzinājums starp dalību valstīm. Kā jūs zināt? Eh, starp mūsu kopīgiem lauksaimniecības mērķiem viens ir nodrošināt taisnīgu dzīves līmeni lauksaimniekiem konkrēti palielinot individuālos ienākumus tiem, kuri strādā lauksaimniecībā, un aktualitāte mums rāda to, cik lielā mērā šim mērķim ir jāpaliek mūsu prioritāšu sarakstā. Tas palīdzēs mums turpināt nodrošināt eh, lauksaimniecības attīstību Eiropas Savienībā, tajā pašā laikā skatot dinamikas attīstības starp dalību valstīm. Mēs varēsim sagatavot eh, ieteikumus, lai uzlabotu lauksaimnieku ienākumu līmeni. Un savā, kā arī komitejas locekļu vārdā, es gribētu sveikt mūsu vidū šī pētījuma abus autorus, eh, kas ir Berklijs Hills un Dailens Bradlīs, kuri pārstāv apvienotās karalistes agrā sejās. Un mēs uzmanīgi klausīsimies viņu prezentācijā. Pēc prezentācijas es došu vārdu Agrī DG pārstāvim, Aņotīs kungam, Un pēc tam varēs izteikties mūsu komitejas deputāti. Un tagad bez lielas kavēšanās dodu e, jums vārdu. Es nezinu, kurš no jums vēlēsies iesākt. Un pēc tam mēs pāriesim pie viedokļa apmaiņas par šo ļoti svarīgo jautājumu. Thank you, Chairman. Paldies, priekšādātāji. Mani sauc Berglīs Hills Esmu uh, Vēskas lauksaimniecības ekonomists. Es sadarbojos ar savu kolēģi Dilanu Bredliju no Agara CS konsultāciju uzņēmuma. Mums bija liels prieks veikt uh, šo uzdevumu Eiropas parlamentam, un uh, mūsu sagatavotais ziņojums ir diezgan garš, diez vai mēs varēsim visu izklāstīt šīs dienas sanāksmē, tāpēc Mēs varbūt uh, vienkārši pastāstīsim par galvenajiem punktiem un mēģināsim atbildēt uz jautājumiem, kādiem varētu rasties par šiem punktiem. Prezentācijas struktūra. Kā jūs redzat, sākumā es uh, teikšu īsts ievadvārdus, pēc tam pastāstīšu par datavotiem un metodoloģiju. Iespējams, ka Šis izklāsts būs garāks nekā jums šķist nepieciešams, bet es domāju, ka ir svarīgi saprast pamata eh, principus, eh, kādus mēs izmantojām um, cilvēku ienākumu aprēķināšanā. Un, protams, es gribētu arī pastāstīt par datu avotiem, kas tiek izmantoti šajā metodoloģijā. Pēc tam būs pārskats par ienākumu attīstību lauksaimniecības nozarē. Un Mani īpaši interesē vispārējās izmaiņas, kādas var novērot lauksaimniecības ienākumos um, attiecībā uz to, kas notiek Eiropas Savienībā. Piemēram, mēs zinām, ka vēsturiski lauksaimniecība ir uh, ienākumu un uh, izdevumu uh, tāds kā redzams, ka ienākumi lauksaimniekiem samazinās, un parasti uh, tam seko lauksaimnieku skaita samazināšanās, tā lai ienākumi uz vienu lauksaimnieku saglabātos uh, sākotnējā līmenī. Mēs gribējām paskatīties, kā tas ir izveidojies Eiropas Savienībā. Tāpat arī ir jāsaprot, ka lauksaimniecībā ienākumi ir atšķirīgi katru gadu. Lauksaimnieki to labi apzinās un Viņi tam sagatavojas, proti viņi uh, nodrošina uh, savu ienākumu avotu daudzveidību. Vēl uh, lauksaimniecības īpatnība ir tāda, ka ir ļoti atšķirīgas saimniecības gan pēc izmēra, gan arī pēc tipa. Un tāpēc bija interesanti arī paskatīties, kā tas izskatās Eiropas Savienības statistikā. Uh, Tāpat arī mēs pārskatīsim nesenās izmaiņas lauksaimniecībā, lai saprastu, kāds ir šo izmaiņu cēlonis. Piektā sadaļa skata atšķirības starp dalībvalstīm. Šeit grib piebilst, ka dalībvalstu pozīcija šajās, šajā pētījumā tika noteikta nosacījumos, kādi bija paredzēti pētījumu veikšanai, tātad terms of reference. Pēc tam runāsim arī par statistiku un politiku, kas ir saistāma ar mūsu savāktajiem pierādījumiem. Pētījuma viesraksts ir lauksaimnieku ienākumu salīdzināšana, taču kādai salīdzināšanai tai vajadzētu būt? Arī šeit uh, pētījuma noteikumi terms of reference bija ļoti nozīmīgi, jo šeit tika vērsta uzmanība uz kopējās lauksaimniecības politikas galveno mērķi, proti nodrošināt taisnīgu dzīves līmeni lauksaimniecībā strādājošajiem. Ja jums ir gadījies iepazīties ar manu darbu pēdējo 30 gadu laikā Eirostat un uh, citur, uh, tad jūs zināsiet, ka mani ļoti interesē šie taisnīgie dzīves līmeņi lauksaimniecībā strādojošajiem. Es jo īpaši gribu redzēt, kādā veidā eh, tas tiek kontrolēts un kāda politika tiek izmantota, lai nodrošinātu šo taisnīgo dzīves līmeni. Šeit parādās arī bāžas par ienākumiem eh, vienā lauksaimniecības mājasaimniecībā. Mēs uh, nezinām, mēs eh, nekad nevaram būt pārliecināti par to, kas īsti ir šie taisnīgie uh, dzīves līmeņi lauksainiecības kontekstā. Mēs uh, nekad arī neesam iepazinušies ar definīciju, kas tad īsti ir lauksainiecībā strādājošie. Protams, te ir runa par mājsaimniecībām, mm, tieši tāpat kā jebkurā citā nozarē, bet vai uh, šie, eh, šīs lauksaimniecības, maisaimniecības ir tādas, kurām ir saimniecības, vai arī te ir runa par cilvēkiem, kuru galvenie ienākumi tiek gūti lauksaimniecībā. Tieši tāpēc šis definīcijas jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Mums ir jāsaprot, kāda ienākumi tiek gūti lauksaimniecības saimniecībās, arī jāsaprot, kā šie ienākumi mainās laika gaitā un kā šie ienākumi ir sadalīti. Protams, aiz tā visa slēpjas arī politika. Mums ir jāsalīdzina uh, saimniecības pēc uh, to izmēra, pēc uh, lauksaimniecības veida, un ir jāsalīdzina arī saimniecības dažādās dalībvalstīs un dažādos reģionos. Te nav runa tikai par līmeņiem, protams, līmeņi ir būtiski, ja mēs runājam par dzīves līmeni, bet eh, tāpat mūs interesē arī izmaiņas. Mūs interesē ienākuma stabilitāte un ienākuma sadalīšana. Ja mēs, piemēram, paskatāmies uz ienākumiem, kas tiek gūti no lauksaimniecības darba, mēs, piemēram, konstatējam, ka vairākumam ir negatīvi ienākumi katru gadu. Kādā veidā šīs saimniecības var izdzīvot? Un atbilde ir tāda, ka viņiem ir arī citi ienākuma avoti. Tieši tāpēc dzīvotspēja un investīcijas tiek noteiktas no vispārējiem ienākumiem, nevis tikai no lauksaimniecības ienākumiem. Tagad man ir īsti jāpastāsta par grāmatvedības metodēm, kā tiek skaitīti ienākumi lauksaimniecībā. Eiropas uh, grāmatvedības sistēma un dalībvalsts grāmatvedības sistēma dod mums divas iespējas izmērīt ienākumus. Ir iespējams izmērīt ienākumus no kādas darbības, proti no lauksaimnieciskās ražošanas, un šo veidu mēs arī izmantojām. Otrs veids ir paskatīties uz ienākumiem, kas tiek gūti konkrētās institucionālās vienībās, un galvenā institucionālā vienība lauksaimniecībā ir mājasēmniecība saimniecība. Tātad te ir runa par uh, uzņēmumu, kas uh, nav reģistrēts. Ir arī, protams, saimniecības, kas ir uzņēmumi, un ir arī uh, citas institucionālas vienības. Mēs šeit runājam par vienotu ekonomiku, tikai paskatāmies uz to no divām dažādām perspektīvām. Šīs uh, divas pieejas var salikt kopā un integrēt, un uh, Šeit uh, ekrānā jūs redzat diagrammu, kur tas ir attēlots. Šī pelēkā zona, kas uh, ir uh, redzama uz attēla, attiecas uz lauksaimniecības darbību, rezultātiem un uzņēmē darbības ienākumiem, tātad tas viss šeit ir attēlots. Un to var sadalīt trīs institucionālās vienībās, tātad eh, saimniecības, korporācijas un citi. Šīs diagrammas apakšā jūs redzat eh, zonas, kas nav pelēkas, un te ir runa par darbībām, ko eh, saimniecības un uzņēmumi veic papildus lauksaimniecības aktivitātei. Tātad, ja mēs paskatāmies tikai uz mājsaimniecības sektoru, šo pirmo un lielāko sektoru, tad uh, Kreisajā pusē jūs redzat, ir lauksaimniecības uzņēmumi, kuriem nav citu aktivitāšu. Visi ienākumi šajos uzņēmumos nāk no eh, lauksaimniecības. Bet, paskatoties labajā pusē, jūs redzat arvien vairāk saimniecību, kura, kurām ir arī citi ienākuma avoti, kas ir pietiekami lieli. Un dažkārt jūs redzat, ka ir saimniecības, kas gūst vairāk ienākumu no eh, darbībām, kas nav saistītas, saistītas ar lauksaimniecību. Nākamais slaids runā par metodikas jautājumiem, par to, kā tiek eh, mērīti lauksaimniecības saimniecību ienākumi. Pie tā ir strādājis Eirostat, un arī uh, ANO uh, lauksaimniecības organizācija. Tātad galvenokārt mēs skatāmies uz ienākumiem, ko var izmantot saimniecībā uz vienu uh, saimniecības locekli un patērētāju vienību. Tātad šeit ir ienākumi no visiem avotiem, no saimniecības, no uh, citām peļņas aktivitātēm, no īpašuma, no pensijām un tā tālāk. Kā jau es pieminēju, metodika paredz dažādas definīcijas tam, kas ir lauksaimniecības sfērma. Tātad šaurā nozīmē te ir runa par saimniecībām, kur galvenie ienākumi nāk no lauksaimniecības, un plašākā nozīmē te ir runa par uzņēmumiem, kas eh, cita starpā veids arī uh, lauksaimniecības aktivitātes. Protams, pašlaik nav tādas funkcionējušas Eiropas Savienības statistikas sistēmas, kas sniegtu mums informāciju tikai par saimniecībām, kas veic tikai un vienīgi lauksaimniecības aktivitātes un kas ļautu mums nodalīt šīs aktivitātes no citām profesionālajām grupām. Manuprāt, šeit ārkārtīgi trūkst informācijas. Un tāpēc eh, mums ir jāpaļaujas uz eh, informāciju, ko mēs gūstam no dalību valstīm, kas bieži vien ir sadrumstalota un nepilnīga. Kāpēc, ka mums nav eh, labas informācijas, kas ļautu mums salīdzināt ienākumus lauksaimniecības uzņēmumos un citos uzņēmumos un šādā veidā ļaut arī saprast, kāds ir relatīvais dzīves līmenis. Šeit ir dažādi skaidrojumi. Pirmkārtām trūkst politiskā pieprasījuma. Kāpēc trūkst šāda pieprasījuma? Agrāk daži politiķi uzskatīja, ka lauksaimnieki ir pilnībā atkarīgi no lauksaimniecības eh, attiecībā saviem ienākumiem. Tas eh, tā pilnīgi noteikti nav. Daži politiķi, ja viņi atklātu, ka īstenībā dažos lauksaimniecības uzņēmos ienākumi ir daudz augstāki nekā citur sabiedrībā, uzskatītu, ka tas nav izdevīgi, tas ir tā neveikli politiskā ziņā. Un, ja runa par mērīšanas sistēmām, kas parādījās 30. un 40. gados, tad tur um, Viss sākās nevis ar formālu saimniecību, bet gan uh, par ienākumiem, kas tiek gūti no lauksaimniecības aktivitātes, nevis par ienākumiem no vienas saimniecības. Un uh, īsnībā statistiku var arī izmantot ļaunprātīgi. Kopējā lauksaimniecības politikā trūkst arī operacionālu prasību. Nav mehānisma, kas uh, ļautu pateikt, ka, lai mēs varētu darboties, mums ir jāzina, kāda ir ienākumi katrā saimniecībā. Tātad, ja lietotāji var iegūt skaitli, kur ir teikts, ka tie ir lauksainiecības ienākumi, un pat, ja šis uh, pasākums iespējams nav atbilstošs, viņi vienkārši to akceptē. Vēl kāds skaidrojums literatūrā ir tāds, ka tā ir birokrātijas paša interese. Lauksaimniecības ministri bieži vien ir ministri lauksaimniecībai, nevis lauksaimniecības ministri. Viņi vēlas atbalstīt lauksaimnieku ienākumus un viss, kas eh, runā pret to, tiek uzskatīts par birokrātisku. Tāpat arī trūkst datu. Mums ir problēmas ar datu avotiem jo daudzās dalībvalstīs informācija vienkārši netiek apkopota. Tas netiek darīts nedz saimniecību pārskatos, nedz arī nodokļu sistēmās. Daudzās dalībvalstīs lauksaimnieki uh, ne, netiek aplikti ar nodokļiem, balstoties uz viņu faktiskajiem ienākumiem. Tas nozīmē, ka lauksaimniekiem šajās valstīs uh, nav nepieciešamības uh, veikt uzskaiti, tātad datu vienkārši nav. Ja mēs paskatāmies tagad uz ienākumiem no lauksaimniecības darbības, tad šeit īstenībā datu ir vairāk. Eiropas Savienībā ir divas galvenās sistēmas, kas ļauj mums apkopot ienākumus no lauksaimniecības darbības. Pirmkārtā tie ir lauksaimniecības ekonomikas pārskati, par ko ir atbildīgs Eirostats šī pieeja ir nokšas uz leju, un te tiek skatīti ienākumi visā lauksainiecības nozarē un šie, šī informācija nāk no sekundāriem avotiem. Piemēram, ja mēs paskatāmies uz lauksaimniecības rezultātiem, tad mēs skatāmies uz uh, rāžu, ražas apjomu, un uh, mēs varam šādā veidā izrēķināt uh, ražas apmērus. Eurostat iegūst sākotnējos datus pirms vispār kalendārais gads ir beidzies, taču Diemžēl Eurostat nevar pateikt, kā šie ienākumi sadalās pa saimniecībām. Tātad aktuāli dati, bet eh, vispārēji dati. Nākamais ir saimniecību grāmatvedības datu tīkls, tas ir EU FADN. Un šeit tiek eh, izmantoti mainīgie dati, kas ir vienādi visā Eiropas Savienībā, bet mm, te ir runa tikai par ienākumiem no lauksaimniecības, nav runa par ienākumiem katrā saimniecībā. Bet mēs varam paskatīties, kas notiek saimniecībās, um, kas ir atšķirīgs pēc izmēra, un mēs redzam arī salīdzināmus datus. Katrā valstī ir noteikts līmenis, zem kura dati netiek iekļauti. Un te tātad ir runa par ļoti mazām saimniecībām. Šis līmenis ir atšķirīgs dažādās valstīs, un tas rada problēmas interpretējot rezultātus. Datus iesniedz nacionālās, saim, nacionālās saimniecību iestādes, un kaut arī šī informācija ir detalizēta, tā bieži vien ir divus gadus veca. Mēs izmantojām FADN kā galveno datu avotu, gatavojot savus rezultātus saprotu, ka jūs gribat redzēt mūsu sasniegtos rezultātus un gribēju norādīt, ka FADN ir mūsu uh, galvenais datu avots. Un mēs skatāmies tātad uz ģimenes saimniecības ienākumiem. Tātad te ir runa par ienākumiem, ko gūsta viena ģimene saimniecībā pēc visu izmaksu atrēķināšanas. Tātad te ir runa par uh, dažādiem izdevumiem - zemes, īres izmaksas, procentu maksājumi, izmaksātās algas, mēslojums un tā tālāk. Pirms pievērsīsimies šim jautājumam, gribētu mazliet pastāstīt par rezultātiem no atšķirīgiem avotiem. Tātad rezultāti attiecībā uz lauksaimniecības saimniecības ienākumiem. Šī informācija ir nepilnīga un sadrumstalota, un pavisam nav ideāla. Taču šī pieejamā informācija rāda, ka citi ienākuma avoti ir plaši sastopami pat eh, lielākās saimniecībās. Tas nozīmē, ka mēs nevaram pieņemt, ka pat, ja uzņēmums ir liels, ka visi tā ienākumi nāk no lauksaimniecības. Zinot, ka ienākumi, ko ģimene gūst no lauksaimniecības, mm, ir pietiekami liela, tas nebūtu nenozīmē, ka tie ir visi ģimenes ienākumi. Šie citi ienākumi nodrošina stabilitāti, jo parasti šādi ienākumi ir daudz stabilāki nekā lauksaimniecības ienākumi. Vēl kāds svarīgi rezultāti ir tādi, ka uh, vidējie izmantojamie ienākumi lauksaimniecības mājsaimniecībās parasti ir līdzīgi attiecīgai sabiedrībai, bet, protams, šeit ir arī atšķirības starp valstīm. Dažās valstīs lauksaimniecības uzņēmumiem ir um, daudz augstākie ienākumi nekā uh, vidēja rādītāja valstī. Nīderlandē un Lielbritānija šeit ir piemēri. Uh, un uh, dažās valstīs šie lauksainiecības uzņēmumi pelna mazāk nekā vidusmēra sabiedrība, un te piemēra ir Portugāla un Polija. Ja mēs paskatāmies uz Eiropas Savienību kopumā, nav pierādījumi, ka lauksainiecības uzņēmumi kā grupa uh, darbojas slikti. Ja mēs paskatāmies uz informāciju par konkrēto saimniecību, tad mēs nevaram piekrist eh, komisijas teiktajam, ka lauksaimniecības uzņēmumos ienākumi ir par 40% zemāki nekā citā sabiedrībā. Un mēs redzam, ka eh, šeit tātad eh, nav atbilstības. Galvenais šajā sadaļā ir tas, ka mums ir vajadzīgi labāki statistikas dati. Es vēl atgriezīšos pie šī jautājuma. Tagad eh, nākamā sadaļa - pārskats par ienākumu attīstību. Tātad te ir runa par ienākumiem no lauksaimniecības. Galvenokārt mēs izmantojam FADN rezultātus. Dati, ko mēs gūstam no otra datu um, avota, arī tiek pieminēta mūsu ziņojumā, taču mums ir jāatcerās, ka mērot ienākumus no lauksaimniecības darbības, mums ir jāsaprot, ka tā ir tikai daļa no ģimenes ienākumiem. Ģimenes saimniecības ienākumi, kā mēs to šeit norādījām, ir jāskata pēc tam, kad ir atskaitītas algas, procentu maksājumi un tā tālāk lauksaimniecības ienākumi ir nestabili, jo lauksaimniecība kā tāda ir nestabila aktivitāte. Bieži vien mēs redzam, ka ir jāveic vidusmēra aprēķini ik pēc trīs gadiem, un uh, daudzos rezultātos šeit mēs ņemam vērā šādus vidējos uh, trīs gadu rezultātus. Attīstība laika gaitā mums ir ļoti interesanta, mums ir arī jāsalīdzina dažādu izmēru un uh, dažādu tipu saimniecības. Domāju, ka šeit varētu ļaut izteikties arī savam kolēģim Dilanam Bredlijam, lai viņš pastāstītu par secinājumiem, kādus viņš guva no FADN informācijas. Pirmais, ko es vēlējos eh, teikt, ir tas, ko jau pieminēja mans kolēģis, proti uh, ir jāskatās uz saimniecībām, kurām ir mazāk par 25 tūkstošiem uh, eiro gadā. Un, protams, ir jāsalīdzina arī dažādu veidu saimniecības un ir jāskatās uz dažādu tipu ienākumiem. Tāpat arī ir jādomā par to, ka šie dati ir mainīgi laika gaitā un ir tie nestabili. Tātad mēs ņēmām vērā šos datus, kas ir iekļauti pētījumā. Pirmais, ko es vēlējos jums parādīt, ir ģimenes ienākumu evolūcija uz ģimenes darba vienību. Un eh, te ir runa par laiku no 2004. līdz 2012. gadam. Galvenais ir tas, ka mēs redzam, ka visās grupās eh, ir vērojama tendence uz augšu. Eh, Eiropas Savienības 25 dalībvalstu grupā, kas kļūst par Eiropas Savienības 27 grup, grupu, eh, mēs redzam, ka rezultāti virzās uz augšu, izņemot Bulgāriju 2007. gadā. Mēs redzam, ka ES15 ir augšējā līnija un e ES10, tātad valstis, kas pievienojās 2004. gadā, ir sarkanā līnija Un abās šajās līnijās mēs redzam tādu vispārēju tendenci uz augšu. Ienākumi samazinājās laikā no 2007. līdz 2009. gadam. Bulgārija un Rumānija ESN2 ir zaļā līnija, un mēs redzam, ka e, šīs valstis necieta no ienākumu krišanās e, laika periodā no 7. līdz 9. gadam. Mēs redzam arī vispārējo konverģenci starp e ES10, N2 un ES15 Un šeit mēs redzam, ka procentuāli šīs tendences ir vienādas, bet ienākumi uh, tomēr šajās grupās ir atšķirīgi, un šīs atšķirības uh, saglabājas visu laiku. Šajā attēlā mēs redzam uh, ikgadējās izmaiņas pēc gadiem. Mēs redzam, ka katru gadu šeit ir ļoti liels atšķirības. Eh, katrā data punktā mēs redzam, kā ir notikušas izmaiņas tajā pašā grupā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Un mēs redzam, ka izņemot 2008 un 2009 gadu, ikgadējās izmaiņas ir bijušas pozitīvas. Mēs redzam, ka ienākumi ir palielinājušies arī um, N2, tātad zaļajā līnijā, bet, protams, ka mm, apmēri ir atšķirīgi katru gadu. Mēs redzam arī, ka uh, E ESN10 ir daudz lielākas atšķirības nekā ES15, un mēs redzam, ka ienākumi ir daudz augstāki e, sarkanajā un zilajā līnijā. 2009. gadā e, N10 cieta no lielākiem zaudējumiem nekā S15. Un kāpēc es jums rādu šo attēlu? Es vēlējos atkārtot, ka ir bīstami skatīt situāciju katru gadu, jo šī situācija katru gadu mainās. Tieši tāpēc ziņojumos mēs izmantojam uh, vidējos rādītājus par trīs gadiem. Daudzās publikācijās uh, šī tendence, šī īpatnība tiek aizmirsta un tiek skatīts katrs gads atsevišķi. Un mēs redzam, ka šī ienākuma var kristies, bet ja mēs skatām to visu tādā plašākā laika periodā, tad uh, situācija ir savādāka. Šajā attēlā mēs redzam indikātors par saimniecību ienākumiem atkarībā no saimniecības izmēra, un tas ir vidējie dati laikā no 2010. līdz 2012. gadām. Mēs tātad redzam pievienoto vērtību FNVA, tas ir zilais stabiņš, un ienākumi vienā ģimenē ir sarkanais stabiņš. Šeit mēs redzam, ka ienākumi ir eh, ļoti atkarīgi no saimniecības izmēra. Jo saimniecības ir lielākas, jo ienākumi ir lielāki. Tāpat arī jūs pamanīsiet, ka lielākajā grupā ir ļoti lielas atšķirības starp uh, eh, FNVA un FFI. Te mēs redzam, ka uh, ģimenes eh, saimniecības ienākumi gūst eh, ļoti daudz ienākumu no īpašuma un no darba spēka. Protams, lielākos uzņēmumos strādā mazāk eh, ģimenes pārstāvju un piesaistīto strādnieku ir vairāk. Šajā attēlā mēs redzam tādu pašu informāciju, bet šeit saimniecības ir sadalītas pēc tipa. Uh, Eh, laika periods ir tas pats - 10. 12. gads. Eh, horizontālās līnija, līnijas norāda uz dalību valstīm. Tātad FNVA ir zilais stabiņš un eh, pievienotā vērtība ir sarkanais stabiņš. Mēs redzam, ka ir ļoti lielas atšķirības atkarībā no saimniecības tipa. Un jauktajās saimniecībās ienākumi ir uh, daudz zemāki nekā cūkopības un putnkopības saimniecībās. Protams, ir arī dažas jauktas saimniecības, kur ienākumi ir augstāki nekā putnu un cūku saimniecībās. Te ir runa par vidējiem rādītājiem, to vajadzētu atcerēties. Protams, pastāv attiecības starp um, saimniecības eh, tīpu un izmēru. Un, ja mēs paskatāmies, teiksim, uz šo slaidu, kur ir runa par cūku un putnu fermām, tad eh, šīs saimniecības ir apmēram eh, trešajā vietā lielos uzņēmumos. Ir tātad te runa par ļoti maziem uzņēmumiem arī. Ja mēs uzskatāmies uz eh, uzņēmumu tipu, tad šeit uzņēmuma izmērs arī ļoti ietekmē ienākumus. Lauksaimniecības uzņēmumu, kur uh, ir lieli ienākumi, daudz tiek izmantots kapitāls. Ja mēs paskatāmies, teiksim, uz uh, lieliem ienākumiem uh, cūku un putnu saimniecībās, tad galvenais iemesls ir tas, ka šajā, šajās uzņēmumos ir ļoti augsts kapitāls salīdzinot ar jauktajām saimniecībām. Šajā attēlā arī mēs izmantojam uh, vidējos datus laika periodā no 2004. līdz 2012. gadam. Un te ir runa par uh, saimniecību tipiem un par uh, vecumu. Tātad uh, te ir runa par visiem ģimenes locekļiem, kas ir iesaistīti ģimenes uzņēmumā. Galvenais lauksaimnieks, piemēram, ir tēvs, kas darbojas kopā ar saviem bērniem. Un, ja mēs paskatāmies uz šo galveno lauksaimnieku, tad, protams, ka vecuma īpatsvars būtu savādāks. Te mēs paskatāmies tad uz ienākumiem, un šeit atkal ir saistība ar uzņēmumu tipu. Uh, jaun, visjaunākajiem un vecākajiem lauksaimniekiem bieži vien ir mazas saimniecības, un tas arī ietekmē datus. Šajā attēlā mēs skatām Uh, atšķirības pēc, uh, lauks, pēc saimniecības tipa atkal periodā no 2004. līdz 2012. gadam. Šeit mēs uh, redzam uh, sarkanajā līnijā FNVA un zilajā FFI. Pievienotā vērtība ir zilais stabiņš un um, ģimenes ienākuma ir zaļais stabiņš. Un mēs redzam arī šeit atšķirības. Mēs redzam, ka dažos saimniecību tipos uh, ir daudz uh, atšķirīgāk ienākumi nekā citās. Mēs redzam, ka putnu un cūku un uh, graudu uzņēmumos uh, šie ienākumi ir vissvarstīgākie, kamēr augļu saimniecībās un vīnkopībā ienākumi ir visstabilākie. Ja mēs skatāmies uz ienākumu dažādību Eiropas Savienībā, tad ir jāatcerās, ka te nav runa par visu tipu uzņēmumiem. Dažos uzņēmumu tipos šie ienākumi ir nestabilāki nekā citos. Un tagad uh, Berklīs varētu pastāstīt par nākamo slaidu. Nākamajā sadaļā, ko mēs skatīsim, ir jādomā par to, kas tad slēpjas aiz šīm izmaiņām, kādi ir galvenie stimuli. Un šeit mēs atkal varam domāt par to, kā tiek mērīti ienākumi šie divi veidi, kā to dara. Ja runa par lauksaimniecības ienākumiem, tad stimuli ir ļoti dažādi. Lauksaimniecības ienā, uh, uzņēmumiem ir uh, ienākumi ne tikai no lauksaimniecības, bet arī no citām peļņas gošanas aktivitātēm, piemēram, no pensijām un tā tālāk. Mēs zinām, ka vismaz vienai trešajai daļai no lauksaimniecības uzņēmuma vadītājiem ir arī citi ienākumi. Ja mēs šeit liekam klāt vēl dzīves biedrus, tad eh, te ir runa pat par pusi no uh, lauksaimniecībā iesaistītajiem tirdzbiedriem, tad vismaz pusē no viņiem ir arī citi ienākumu gūšanas veidi. Tad eh, te ir runa par ienākumiem, kas netiek gūti no lauksaimniecības. Apmēram 12% saimniecību Ir arī atšķirīgas aktivitātes turpat saimniecībā, kas nav saistītas ar lauksaimniecību. Ja mēs paskatāmies uz galvenajiem stimuliem lauksaimniecības ienākuma izmaiņās, tad mums ir jādomā arī par ienākumiem, kas nenāk no lauksaimniecības. Un šeit mēs nezinām, kas īsti varētu būt šīs izmaiņas. Mēs esam pārliecināti, ka Šeit ir runa par vispārējiem faktoriem, kas um, rada šādas izmaiņas ekonomikā. Literatūrā varam redzēt, ka nedrīkst nekad izslēgt uh, nekādas aktivitātes, ko varētu apvienot ar lauksaimniecību. Un vēsturiski mēs redzam, ka tieši šādas darbības, kas nav saistītas ar lauksaimniecību, ir ļāvušas lauksaimniekiem palikt lauksaimniecībā. Tātad te ir runa par dažādiem arodiem, par pastu darbu, par uh, eh, popzvaigznēm. Dažāda veida nodarbes var apvienot ar lauksaimniecību. Ja ir runa par lauksaimniecību kā tādu, tad eh, galvenais, kas ietekmē ienākumus, ir ražošanas apjomi, un uh, ražošanas izmaksas. Tieši par to mēs uh, pēc brīža runāsim. Uh, galvenais, kas ietekmē ražu, ir nevis apmēra izmaiņas, bet gan lauksainiecības preču cēnu izmaiņas. Tagad detalizētāk paskatīsimies uz ienākumu komponentiem uz vienu saimniecību. Uh, Un šeit eh, skatīsim šos Eiropas Savienības grupējumus laika periodā no 2010. līdz 2012. gadam. Šeit ir sadalīts grafiks. Augšpusē jūs redzat eh, absolūtos rādītājus attiecībā uz ienākumiem un izņēmumiem. Eh, šeit redzam ieņemtos apmērus kreisajā pusē un izdevumus un ienākumus labajā pusē. Apakšā mēs redzam to pašu informāciju tikai izteiktu procentuāli. Tātad arī runa par 10. un 12. gada vidējiem datiem. Šeit ir, protams, jāsaprot, cik svarīgi ir kopēji ienākumi, tas ir zilais stabiņš, un uh, vidējais patēriņš, kas ir uh, zaļais stabiņš. Ja mēs paskatāmies uz saņemto, tad uh, te ir runa gan par ražu, gan par subsīdijām. Šeit vajadzētu norādīt, ka uh, Rāža ir svarīgākais komponents, eh, subsīdijas ir uh, mazākumā. Ja mēs paskatāmies uz otro stabiņu katrā grupējumā, tad mēs redzam, ka atšķirības starp saņemto un izdevumiem ir redzamas šajā rozā stabiņā pašā augšā. Proporcionāli var redzēt, ka subsīdijas, kas ir eh, saistītie un atsaistītie maksājumi, lauku atbalsts, tad eh, N10 eh, šie radītāji daudz svarīgāki nekā ES15 eh, e vai N2. Protams, absolūtā izteiksmē ir ļoti lielas atšķirības starp saņemto un iz, izdoto, bet procentuāli šeit šīs atšķirības nav tik izteiktas. Piemēram, procentuāli, ja runa par īri vai par algām, uh, tad eh, šeit ir vērojamas ļoti līdzīgas tendences visos grupējumos. Šajā attēlā mēs paskatāmies mazliet detalizētāk uz iepriekšējo grafiku, un mēs paskatāmies, kādas ir bijušas šīs izmaiņas periodos 2004. un 2006. gads un 2010. un 2012. gads. Šeit mēs redzam izmaiņas kopējā Mm, kopējos rezultātos un redzam, mm, kā ienākumi ir samazinājušies. Pirmajā attēlā mēs redzējām, ka 7. un 9. gadā ienākumi ļoti kritās, un pēc tam parādījās augšupejošas tendences. Mēs redzējām, ka uh, kopējie rezultāti samazinājās, un savukārt uh, tika palielinājās izdevuma attiecībā uz mēslojumu un citur. Mēs arī redzam, ka N10 valstīs zaļajā līnijā mēs uh, vērojam subsīdiju palielināšanos salīdzinājumā ar uh, e, ES15. Tagad detalizētāk vēl viens grafiks. Šeit mēs redzam, kā ir notikusi evolūcija uh, subsīdijās uz saimniecību. ES15 ir zaļā līnija pašā augšā, ES 25 eh, ir eh, šī pārtrūkusī līnija, violētā līnija ir N10 un N2 ir gaiša zilā līnija pašā apakšā. Šeit var skaidri redzēt to, ko es tikko teicu, proti, ka N10 valstīs subsīdijas pieauga. Subsīdiju līmenis Bulgārijā un Rumānijā bija statisks. ES 15 subsīdijas palielinājās, bet šī palielināšanās nebija tik liela kā ES 10 valstīs. Nākamajā sadaļā šajā salīdzinājumā par lauksaimnieku ienākumiem dalību valstīs mēs skatīsim atšķirības lauksaimnieku ienākumos eh, dažādās dalību valstīs. Parasti tas rada bažas un arī interesi. Kāpēc ienākumi dažās valstīs ir augstāki nekā citās? Mums ir kopējā lauksaimniecības politika, taču tā nenodrošina vienādas ienākumus visās dalību valstīs. Kāpēc? Pie tā atgriezīsimies. Ja mēs paskatāmies uz statistiku, ko gūstam no FADN tīkla, Relatīvi augsti saimniecību ienākumi ir dažās valstīs. Tātad te ir runa par ģimenes ienākumiem uz ģimenes darba vienību, un relatīvi augsti ienākumi eh, vidēji trīs gadu līmenī, tad 10. 12. gads, tad relatīvi augsts ienākumi ir Beļģijā, Dānijā, Francijā, Vācijā, Luksemburgā, Nīderlandē un Lielbritānijā valstīs, kur ienākumi ir relatīvi zemi, tad šīs valstis ir ES desmit valstis. Kā to varētu skaidrot? Galvenais iemesls šķiet ir tas, ka ir atšķirīgi saimniecību izmēri šajās valstīs. Vēlāk, <clears throat> ja mēs parādīsim, ka, ja tiek ņemti vērā saimniecību izmēri, tad šīs atšķirības starp valstīm sarūk. Tad tas attiecas uz līmeņiem. Tagad par izmaiņām. Šajos periodos tad mēs skatām 4. 6. gadu un 10. 12. gadu. Lielākajā daļā dalību valstu varēja novērot nominālu pieaugumu ienākumos Un procentuāli vislielākais palielinājums bija galvenokārt ES un desmit valstīs. Mēs jau par to runājām. Tagad par atšķirībām. Ģimeņu ienākumi ir daudz atšķirīgāki nekā pievienotā vērtība, un to var saprast, jo ģimeņu saimniecību ienākumi tiek mērīti pēc tam, kad ir atskaitītas, piemēram, īres eh, procentu un eh, darba spēka izmaksas. Un eh, līdz ar to te ir runa par tādiem stabiliem izdevumiem. Dažās dalību valstīs šīs atšķirības ir daudz lielākas nekā citās. Un te varbūt varētu ņemt vērā to, ka uh, ir um, atšķirīgi saimniecību veidi katrā valstī. Tagad 38. Uh, attēls uh, jūsu pētījumā. Un šeit ir runa par dažādiem ienākumu līmeņiem starp dalību valstīm. Redzam, ka dažas valstis šeit īpaši izceļas. Te ir tās valstis, kuras es pieminēju. Pārējās ir relatīvi zemu Galvenokārt tāda te ir runa par N10 valstīm. Mēs eh, skatījām arī eh, šo situāciju pēc reģioniem. Iepriekšējā grafikā jūs neredzējāt atšķirības starp dalībvalstīm, un, protams, ka ir jāņem vērā, ka ir atšķirības arī pēc reģioniem. Šajā uh, attēlā jūs redzat FADN reģionus un uh, ģimeņu ienākumus pēc FADN reģioniem. Uh, 10. Mm, 12. gads. Jūs redzat, ka dažādas dalībvalstīs pastāv ļoti liels atšķirības pēc reģioniem, jo īpaši, ja mēs skatām Franciju un Vāciju. Dažās valstīs eh, šās variācijas šie ir daudz mazākas, piemēram, Grieķija, Somija eh, un eh, citas valstis. Šeit skaidrojums ir tāds, ka Šīs atšķirības ir atkarīgas no saimniecību tīpa un izmēra. Tātad eh, no tā, ar eh, kādām lauksaimniecības aktivitātēm šies, šis saimniecības nodarbojas. Nākamais attēls - izmaiņas eh, ģimenes saimniecības ienākumos pēc dalībvalstīm. Un pamatperiodi ir 4. un 6. gads, un mēs salīdzinām Eh, šo situāciju ar 10. un 12. gadu nominālā izteiksmē. Šeit redzam, ka lielākie palielinājumi ir N10 valstīs, jo šīs valstis guva lielāku valsts atbalstu. Mēs redzējām, ka subsīdijas pieauga, tirgus cenas pieauga un uzlabojās arī piekļuve vienotajam tirgum. Mēs redzam, ka Dānija ir pirmais augstākais stabiņš, pēc tam ir Igaunija, Ungārija, Lietuva, kas arī ir daudz augstākā līmenī. Un labajā pusē jūs redzat eh, Poliju, eh, Rumāniju un Slovākiju, kurām arī ir salīdzinoši eh, augsts palielinājums ģimenes ienākumos. Kā jau agrāk minējām, tā kā šie ienākumi palielinājās, procentāli tas nebūtu nenozīmē, ka Eh, tad procentāli šie, šie ienākumi ir augstāki, bet nominālā izteiksmē, eh, protams, ka eh, tas viss ir daudz savādāk. Ir jāskatās arī uz ienākumiem uz ģimenes darba vienību. Tagad gribētu arī norādīt, ka neskatoties uz šiem vidējiem ienākumiem, un mēs redzam, ka šīs ikgadējās uh, atšķirības samazinās. Piemēram, Dānijā un Zviedrijā ir jāņem vērā uh, šīs netipiskās vērtības uz katru gadu. Mēs redzam, ka šeit var parādīties arī kļūdas, un mums ir uh, jāsaprot, kas īsti ir noticis šajos gados, uh, par kuriem ir uh, iegūta statistika. Šajā attēlā mēs skatām divas, divu izmēru grupas. Berklīs jau pieminēja, ka uh, atšķirības starp dalībvalstīm izriet no saimniecību izmēra. Ja mēs paskatāmies uz šīm divajām, gru, divām grupām, kur ir iekļauti dati par visām dalībvalstīm, tad šis salīdzinājums ir uh, taisnīgāks. Augšējā attēla daļā mēs redzam saimniecības, kas uh, gūst 50 līdz 100 tūkstošus eiro ienākumus un apakšējā daļā mēs redzam uzņēmumus ar ienākumiem no 100 tūkstošiem līdz pusmiljonam eiro. Kā jau es minēju, visas dalībvalstis ir iekļautas šajā FADN statistikā, un galvenais ir tas, ka attiecībā uz konkrēta lieluma uzņēmumiem atšķirības starp dalībvalstīm nav nemaz tik izteiktas. Tātad, ja mēs paskatāmies uz lielajiem uzņēmumiem, apakšējais attēls, tad uh, sešās no deviņām dalībvalstīm, kas pārsniedz Eiropas vidusmēru, tātad sarkanā līnija, tās īsnībā ir desmit valstis. Un četras no desmit dalībvalstīm, kas ir augšējā līnijā, tātad, kur ienākumi ir virs Eiropas vidējā, arī šīs valstis ir no N10 valstīm. Tātad, ja mēs vairs neskatāmies uz saimniecības izmēru, tad īsnībā šīs atšķirības nav vairs tik izteiktas. Noslēgumā mūsu darba uzdevumā mums eh, lika nākt klajā ar rekomendācijām, kas eh, izrietētu no mūsu veiktajiem salīdzinājumiem. Pirmā rekomendācija man ir eh, visnotaļ skaidra. Mums ir eh, vajadzīgi uzticami statistikas dāstī par lauksaimniecības eh, māksaimniecību ienākumiem. Domāju, ka šeit ir ļoti uh, izteikts trūkums. Bez šādas informācijas mēs nevaram pateikt, vai KLP mērķis nodrošināt taisnīgu dzīves līmeni ir sasniegts vai nē. Kopš 80. gadiem līdz 2002. gadam Eirostat bija iniciatīva, kuras mērķis bija to panākt. Šī iniciatīva tika izbeigta, jo tā nesaņēma pietiekamu atbalstu, jo īpaši vēlākajos gados. Dalībvalstis tātad nedeva šo atbalstu, un problēma bija arī tāda, ka dalībvalstīs tika izmantotas atšķirīgas metodas rezultātu ģenerēšanai kā rezultātā šos rezultātus bija grūti interpretēt. Un tātad šī IAHS statistika, šī iniciatīva tika apturēta. Mēs veicām uh, izvērtējumu Eurostat 2007. gadā, kur mēs eh, domājām par to, vai visās dalībvalstīs varētu izmantot vienu un to pašu sistēmu, vienu un to pašu mikroekonomisko pieeju, lai uh, ģenerētu informāciju. Un secinājums bija tāds, ka tas ir iespējams, taču nekas uh, netika darīt šīs lietas labā. Viena no manām rekomendācijām ir tāda, ka Eiropas parlamentam vajadzētu atbalstīt Eirostat iniciatīvu, lai varētu noteikt saimniecību ienākumus Eiropas revīzijas palāta ir ieteikusi veikt pētījumu, un eh, tāpat arī vajadzētu uzdot jautājumus par to, kas īsti ir noticis. Bet, protams, ir jāsaprot, ka resursu trūks, un bieži vien rodas problēmas arī ar datu avotiem. Kā jau es pieminēju, dažos, dažās dalību valstīs tiek vākta informācija par saimniecībām, bet citās valstīs tas netiek darīts. Dažās nodokļu sistēmās lauksaimnieki tiek iekļauti un var iegūt datus, bet ļoti daudzās dalību valstīs visi vai vismaz daži lauksaimnieki nemaksā nodokļus, un tāpēc šādas informācijas nav. Tāpēc mums trūks adekvātu datu avotu. Šī informācija mums ir vajadzīga ne tikai, lai pētītu uh, Eh, saimniecību ienākumus, lai domātu par labklājības līmeni un eh, ienākumu atbalstu, bet mums ir eh, arī jāskaidro, ka lauksaimnieki bieži vien investīcijas savos uzņēmumos veids no tādiem ienākumiem, ko viņi ir gūši ārpus lauksaimniecības aktivitātēm. Un tādējādi šie uzņēmumi ir daudz elastīgāki un var vieglāk uh, izturēt makroekonomiskus triecienus. Otrā rekomendācija attiecas uz statistiku, kas tiek eh, gūta no FADN. Mēs domājam, ka nav pietiekami rūpīgi izstrādāti tā saucamie veselības brīdinājumi mazākajām saimniecībām. FADN rezultātos mazākās saimniecības īstenībā uh, ir skatītas tikai dažās valstīs. Un, ja teiksim, ir lauksaimniecības eh, uzņēmums ar 25 tūkstošiem eiro ienākumu, tad bieži viena šie uzņēmumi tiek aizmirsti un eh, īsnībā te rodas problēmas. Protams, mums vajadzētu arī teikt, ka ir vajadzīgs vairāk informācijas par maziem uzņēmumiem. Galu galā šīs mazās saimniecības ir ļoti būtisks komponents lauku apvidos, taču FADN neskata mazās saimniecības. Es zinu, ka ir parlamenta un arī komisijas ziņojums par Eh, šādiem eh, lauksaimniecības uzņēmumiem, kas paši sev uztur, un eh, tur ir teikts, ka no ainavas aspektiem šādi uzņēmumi ir ļoti būtiski. FADN rezultātos vajadzētu atainot to, kas ir vajadzīgs. Mums ir daži komentāri par ienākumu stabilizācijas schēmām. Dažādos posmos ir izteiktie priekšlikumi par eh, tiešajiem eh, papildu maksājumiem lauksaimniekiem, lai varētu eh, vērsties pret nestabilitāti. Iespējams, ka tagad attālināšos no mūsu iegūtajiem rezultātiem. Varbūt labāka pieeja būtu sagatavot eh, saimniecību vadītājus tam, ka eh, šādas stabilitātes nav. Vajadzētu mācīt, kā tīt galā ar šo nestabilitāti. Vajadzētu izmantot eh, riska izvērtēšanas rīkus. Tiešu ciklisku maksājumu izmantošanai būtu vajadzīgi ļoti plaši dati par katru saimniecību, un šādu datu vienkārši nav. Vēl kāda rekomendācija? Būtu interesanti paskatīties uz tādu kā drošības tīkla sistēmu. Nevis saimniecībām, bet saimniecību mājasaimniecībām, kur tātad tiešais saņēmējs būtu tādas mājasaimniecības, kurās ir zem ienākumi. ASV tika pētīts tas, cik daudz izmaksātu, lai atbalstītu mazos uzņēmumus. Tātad te ir runa par uzņēmumiem, kur ienākumi ir daudz zemāki par vidējo līmeni konkrētā reģionā. Un vispārējās izmaksas bija daudz eh, zemākas nekā pašreizējais atbalsts lauksaimniekiem ASV. Protams, tas nozīmētu ļoti lielu pārdali vislielākais atbalsts tiek eh, ASV lielajiem uzņēmumiem. Un, eh, ja tiek atņemts šis atbalsts lielajām grupām un atdots mazajiem uzņēmumiem, tad tas noteikti nav populārs lēmums eh, attiecībā uz šiem lielajiem uzņēmumiem. Attiecībā uz atbalstu mazajām saimniecībām pašreizējā sistēmā mēs varam parādīt, ka saimniecības izmērs ir ārkārtīgi būtisks apstāklis, ja mēs skatāmies uz ienākumu līmeni. Stratēģiski un ilgtermiņā labāk ir veicināt saimniecības, palielināt savus izmērus vai nu teritorijas ziņā, vai arī uzņēmējdarbības ziņā, proti daudz veidot ienākumu avotus. Mazas saimniecības var veicināt savas ekonomiskās perspektīvas, attīstot prasmes, un eh, cilvēku kapitālu. Pēdējais punkts. No rezultātiem un no šī pētījuma mēs redzam, ka tajās lauksaimniecības jomās, kur saimniecības vairāk orientējas uz tirgu, nevis uz subsīdijām, ir uh, vērojamies uh, labākie rezultāti. Mūsu rekomendācija būtu šāda. Vajadzētu uzlabot uh, dalību tirgu un vajadzētu palīdzēt pielāgoties saimniecību uzņēmumiem uh, tirgum. Paldies, priekšādātāji, tas arī būtu viss. Merci. Paldies par šo prezentāciju un domāju, ka pēc šīs uzstāšanās sekos diskusija. Un pirms mēs uzsākam diskusijas, gribētu pirms uzklausīt deputātus, dot vārdu komisijas pārstāvim Agnotis un uh, gribētu dzirdēt Degā Agri viedokli par šo jautājumu. Παρακαλώ, okay, there we go. Thanks, uh, chairman. Tagad mikrofons darbojas. Paldies, priekšsēdētāji, par kome, iespēju komentēt šo pētījumu. Tāpat arī vēlos pateikties saviem autoriem par izklāstu, ko mēs varam darīt ar šiem datiem. Ja mums ir jāizdara kopsavilkums. Tad eh, lauksaimnieku ienākums ir eh, lauksaimniecības politikas ieņēmuma pamatā, bet lauksaimnieku mājasaimniecību ienākums nav. Mums vajadzētu domāt, skatīt šo jautājumu plašākā aspektā, un tas ir saistīts ar makroekonomiskiem apsvērumiem. Ir dažādi mājasaimniecība pētījumi dalību valstīs, bet eh, tādi ir daudz savienotajās valstīs. Tas fakts, ka tāda mazāk ir Eiropas Savienībā, nav saistāms ar lauksaimnieku nevēlēšanos, bet eh, būtiski ir tas, ka mājasaimniecību ienākums ir uh, saistāms ar nodokļu politiku, kas ir nacionāla atbildība. Kad akadēmiķis veids pētījumu uh, un balstās uz plašāku lauksaimnieku, mājasaimnieku, ienākumu pētījumu nav būtiski viņa darbam, vai strādā viens vai abi partneris eh, strādājošo ģimenē, tas ietekmē viņu labklājību, ienākumu līmeni, bet vienmēr nav saistāms ar to, vai mums ir augstāk vai zemāks bezdarba līmenis. Abi varētu strādāt, viens varētu uh, uh, tikai strādāt atkarībā no nodarbinātības situācijas, bet Pagaidām tas ir saistāms ar taksācijas sistēmu, kas ir nacionāla atbildība. Bet lauksaimniecības ienākumi, kāpēc ir būti, lauksaimnieki ienākumi, kāpēc ir būtiski lauksaimniecības politikā? Lauksaimniecība varētu tikt uzskatīta kā 2% eh, eh, sektors. Un mums nepieciešamie dati nāk ne tikai no FADN, bet arī no Eirostat, kas aptver plašāku nozari. Lauksaimniecība ir arī tā nozara, kas ir plaši izmantot, saistīta ar zemes izmantošanu, klimata ietekmi un um, klimata pārmaiņu ietekmi. Un mums ir nepieciešams vairāk informācijas. Tā bija, tad eh, šeit bija runa par lauksaimniecību kā 50% sektoru, lauksaimniecību ir arī 100% sektors, jo tā ir cieši saistīta ar pārtikas eh, piegādes ķēdi. Tāpat mums ir jāņem vērā tas, ka no plašākas politikas perspektīvas un ņemot vērā to, kā kurs ir mainījies gadu gaitā un uz kuriem tas koncentrējas šobrīd, vai mums ir jākoncentrējas uz mūsu ražošanas kapacitāti kā Eiropas Savienībai, vai tas attiecas uz dabas resursu ilgspējīgu izmantošanu, vai uz teritoriālu līdzsvaru un lauksaimnieku ieteikumu izaugsmē Ne tieši lauksaimnieku ienākums būs galvenā prioritāte saskaņā ar pēdējo statistiku, bet tā ir statistika par eh, zemes izmantošanu un izaugsmi attiecībā uz pārtiks piegādes ķēdi. Ideālos apstākļos un ideālā pasaulē tas varētu būt viens no būtiskiem rādītājiem, bet mēs nedzīvojam ideālā pasaulē, mēs saskaramies ar e, ienākumu. Mēs saskaramies ar dažādiem samazinājumiem dalībvalstīm un tāpat zemes izmantošanas informācija ir ļoti būtiska. Uh, uh, ietekmei uz vidi, tāpat klimata darbības ir būtiskas, un šiem jautājumiem mums ir jāsako ļoti rūpīgi. Tāpat noslēgumā gribu norādīt to, ka mums ir jāpatur prātā tas, ka pastāv ārkārtīga liela daudzveidība pa dalību valstīm. Pēdējā tabulā, kuru mēs skatījām gadu pārskatā par epādēm statistiku un varbūt vajadzētu uh, atgriezties vēlreiz pie šīs tabulas. Šī daudzveidība ir ļoti labi redzama. Es nosaukšu trīs konkrētus gadījumus. Eh, atalgojuma izaugsme no 1,7 līdz 23 eiro stundā, tātad eh, atšķirība ir 14 reizes eh, lielāka Dānijā un Zviedrijā nekā Bulgārijā Eh, Rumānijā ienākums no hektāra 20 eiro, eh, Latvijā, Igaunijā līdz 600 Dānijā. Un arī ar visaugstāku ienākumu ģimenes nereti ir ģimenes ar vislielāko parādu jūgu. Tāpēc mēs esam e, šeit visai sarežģītas situācijas priekšā. Mums ir jādomā par plašākiem e, mērķiem politikai. Nu, mums ir jāsaista e, jautājums ar ienākumu no lauksaimniecības, nevis lauksaimnieku mājasaimniecību ienākumu un ar eh, teritoriālo līdzsvaru. Paldies, paldies, turpina priekšsēdētājs. Um, pār šiem priekšlikumiem un mm, norādījumu par sasniedzamajiem mērķiem. Un tagad es aicinu uzsākt viedokļu apmaiņu. Vairāk runātāji jau ir pietiekušies un bez kavēšanās es došu vārdu Ropekungam. Ačiū, pirmininkė. Iš tikrųjų. Paldies, priekšsēdētāji. Šis temats ir ļoti svarīgs, prezentācija bija ārkārtīgi noderīga un interesanta. Eiropas un dalībvalstu iestādes redz savu darbu novērtējumu šajā pētījumā, vai mēs runājam, šeit mēs runājam par tīro ienākumu, bet nebija salīdzinājuma starp tīro eh, neto un bruto ienākumu, kas arī ir nozīmīgs nozarei. Tāpat, manuprāt, vēl dažas būtiskas lietas tika iekļautas, piemēram, 13. gadā pētījums tika veikts Lietuvā ar interesantiem rezultātiem. Lauku iedzīvotāja ienākums bija eh, pusotru reizi zemāks nekā pilsētu iedzīvotājiem. Nodarbināti bezdarba līmenis laukos ir divreiz lielāks nekā pilsētās. Uh, ierēģiņu atalgojumi pilsētās un laukos praktiski neatšķirās, bet lauksaimnieku ienākumu līmenis ir daudz zemāks salīdzinājumā ar lauksaimnieku ienākumu citās nozarēs un, un salīdzinājumu ar citām nozarēm, tad mums ir jāpatur prātā arī neto un bruto ienākums. Ja lauksaimnieks um, saņem ienākumu, tas uh, ar šiem ienākumiem ir jāsadz arī izdevumiem Mums ir jāmaina pieeja, jo mēs nes, nesapratīsim viens otru. Mēs varam uz teikt, ja lauksaimnieks ir saņēmis miljonu ienākumus, bet viņa izdevumi ir 800 vai 900 tūkstoši, tad eh, tīrais ienākums paliek 100%. Dalībvalstis spekulē ar šiem skaitļiem, un es gribētu lai komisijai tiktu nosūtīts vēstījums tā, par to, ka mēs esam ieinteresēti mainīt šo situāciju. Tāpat arī es vēlētos uzdot mūsu viesiem jautājumu attiecībā uz cenām. Tās ir ļoti līdzīgas dalībvalstīs. Varbūt tās atšķiras pa 10, 20, augstākais 30 procentiem, bet maksājumi un atbalsts, un šeit es runāju par Eiropas un nacionālo atbalstu ir ļoti atšķirīgs. Atšķirības ir 3 līdz 5 reizes. Kādā veidā šis atbalsts ietekmē lauksaimnieku ienākumu? Vai ietekme ir liela vai maza? Un vēl viena lieta, ko es nesaskatīju ziņojumā, ir ražošanas izmaksas eh, dažādās dalībvalstīs. Šeit es runāju par uh, banku aizdevumiem, enerģijas izmaksām. Un mums būtu jāsaista ienākuma ar izmaksām. Pretējā gadījumā ir ļoti grūti izdarīt salīdzinājumus. Šie ir mani komentāri un aizrādījumi. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs. Tālāk man ir pieteikušies deviņi runātāji un es lūkšu ierobežot jūsu runas laiku līdz divām, trim e, minūtēm. Vispirms nesakot. Jā, fintank. Liels paldies priekšādātē, un šis nieks paldies abiem referentiem par eh, interesantiem datiem, kurus jūs sniedzāt. Bet viena lieta ir skaidra. Es pirms 50 gadiem uzsāku apmācību kā lauksaimnieks un uh, visu laiku sekoju attīstībai. Lauksaimnieciskā lauksamniecību gūtos ienākumus ir novērtēt ļoti sarežģīti, jo situācija ir ārkārtīgi atšķirīga un tu nevar vilkt taisnas līnijas. Protams, ir interesanti paraudzīties, kāds ir vidējais ienākums, kā tas ir pieaudzis vai kādas ir svārstības gadā, to mēs arī zinām. Mums Bavārijā ir ļoti laba statistika, un uh, izvērtējumā ir redzama milzīga atšķirība, un tad man ir jautājums, vai jūs arī jūsu izvērtēšanā ņemat vērā uzņēmumu vadītāju kvalifikāciju? Ja es eh, raugos Bavārijas eh, lauksaimniecības ziņojumā 250 hektāru un tieši tikpat daudz govis eh, stālī un tieši tikpat daudz kūtī un tieši tikpat daudz, bet, bet ienākuma ja atšķiras par 50%. Tas ir uzņēmuma vadītājs, kas tur izraisīs. Nav nekāds ārējais faktors. Es domāju, ka uzņēmuma vadītājiem ir ļoti būtiska nozīme uzņēmumu uz to atstāja ietekmi, kāda ir ienākuma situācija un vai to varētu arī statistiski šeit ņemt vērā, kāda ietekme ir. Uh, uzņēmuma vadītāja kvalifikācijai. Jūs runājāt arī par uh, ienākumu kombinācijām. Es biju vienu nedēļu Dienvidtirolē atvaļinājumā, un Dienvidtirolas mazie zemnieki, kuriem samērā slikti iet, ja mēs paraugājamies statistikā, tad uh, Dienvidtirola ir tumši zaļa. Kādēļ tā ir tumši zaļa? Šeit arī lauksaimniekiem arī, ka nezinu, visi ienākumu kombinācijas, un tur ir daudz augļu koki, un gandrīz vai visiem no šiem kalnu zemniekiem ir ienākuma kombinācijas. Ja viņiem nebūtu turisti, tad viņiem vajadzētu iekšējos reģionos slēgt daudzas eh, zemnieku saimniecības. Vēl viens komentārs, lai es eh, pārāk ilgi šeit nerunātu. Vai jūs pazīstat eh, tas saucamās Milendorfas pētījums? Tas ir Austrijas profesors no 90. gadu sākuma. Tur ir aprēķināts, ka ārējie maksājumi, ko piemēram, Bavārijā, ko veids zemnieku saimniecības, un viņi ir konstatējuši ļoti viennozīmīgi, kā lauksamnieki sabiedrībai, rēķinot naudu daudz vairāk sniedz pievienoto vērtību, nekā sabiedrība dod lauksamniekiem ar subsīdiju palīdzību. Arī šie punkti ir jāparāda sabiedrībai. Vienmēr tiek apgalvots, ka lauksamnieki dzīvo uz lauksamnieku rēķina. Nē, zemnieki ir pozitīvs faktors. Bez mūsu zemniekiem sabiedrība daudz lielākas izmaksas, un to vajadzētu arī parādīt pētījumus. Paldies! Merci, la parole est à M. Tarabella. Paldies, nākošais runātājs Tarabellā. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, uzklausot pētījumu rezultātus, tik tiešām man bija zināmas bažas un šaubas par to, ka šeit ir runa par akadēmiski salīdzināmiem skaitļiem Bet eh, Hilakunga secinājums uzklausot, man likās ļoti interesantis viņa sacītais par to, kā um, risināt stabilitātes jautājumu, precikliskos uh, eh, maksājums un varbūt um, nākotnes KLP, ja šī KLP ir nepareiza, varbūt vajadzētu pie, paredzēt maksājumus um, par hektāru ar atšķirībām, kas ir spēkā Eiropā, un arī paredzēt atbalstu, kas būtu pret, kontraciklisks, jo šeit mēs saskaramies ar dažādām krīzēm, bet mēs varam jau analizēt to un redzēt to, ka 14. 15. Bija, gads bija grūti, un var paredzēt ienākumu krišanos. Tāpēc vajadzētu būt ar tālāku skatījumu nākotnē. Otkārt, tad, kad mēs redzam eh, attēlus 15, numur 15 un 23, mēs redzam, ka ienākuma līmenis ir krities. Tāpēc būtu jādomā par šiem kontracikliskajiem pasākumiem. Tad, kad mēs tālāk runājam par tirgus orientāciju un ka vislabākajā situācijā ir tie, kas orientējas uz tirgiem, ir jābūt skaidrībai, par kuriem e, tirgiem mēs runājam, vai tie ir pasaules tirgi, vai tie ir vietējie, reģionālie tilgi, tirgi. Piemēram, šodien e, jūs runājāt par Dāniju un e, lielākiem ienākumiem, bet uz kā e, rēķina a, lielākas e, cenu erozijas dēļ? E, vai milzīgu investīciju dēļ, eh, un, eh, vai tāpēc, ka ļoti daudz Dānijas, Dāņu fermu ir nopietni investējušas, un tāpēc ir eh, uz bankrota līmeņa. Nosaukšu piemēru ar pienu. Piena cenas ir kritušās par 24% manā valstī pusi no mūsu piena produkcijas tiek eksportēta. Eh, Itālijā savukārt kritums ir 14%, jo ir lielāka pievienota vērtība, ir reģionālie tirgi, tāpat arī eksports bet tas attiecas uz produktiem ar augstu pievienoto vērtību. Tāpēc par kuriem tirgiem tad jūs runājat? Pasaules tirgiem, eh, tirgiem, kas piedāvā lielāku pievienoto vērtību. Un noslēgumā vēlos uzdot jums jautājumu, ka tad, kad jūs runājat par orientēšanos uz tirgu, vai jūs domājat ļaut tirgum darīt visu, kas ienāk prātā, vai jūs tomēr uzskatāt, ka lauksaimnieku ienākums um, ir nepieciešama regulatīva politika? Mēs redzam pēc piena kvotu atcelšanas pieauguma par 4%, 4%, Beļģijā 5%, eh, no, eh, Jaunzēlandē, bet pasaules cenas ir kritušās. Varbūt eh, vajadzētu atjaunot ražošanas regulējošos mehānismus, lai piemērotos tirgus prasībām un novērstu krīzes un nevis tās risinātu tad, kad tās ir iestājušās. Paldies! Nākošais runātājs Dantēns. Es no savas puses gribētu pateikties abiem runātājiem, kur ir runa par lauksaimnieku ienākumiem un nevis par apgrozījumu lauksaimniecībā dalībvalstīs. 85. lapusē tabulā mēs varam pārliecināties par nelielo ienākumu līmeni Eiropā, un šo tabulu vajadzētu tomēr izcelt, tāpēc, ka nereti mēs dzirdam, ka lauksaimnieki turpina saņemt valsts atbalstu. Tālāk man būtu lūgums eh, lauksaimniecības komitejai apzināties, ka KLP mērķi ir vienlaicīgi nodrošināt lauksaimnieku ienākumu, bet arī eh, to maksimāli tuvināt vidējam ienākumu līmenim un pāris eh, Eh, schēmas šajā dokumentā būtu jāpapildina ar vidējo ienākumu dalību valstī uz iedzīvotāju, jo tas palīdzētu mums konstatēt atšķirību dzīves līmeņa ziņā starp lauksaimniekiem un pārējiem iedzīvotājiem visās uh, dalību valstīs. Merci. Michel Dantin, la parole est à monsieur Wojciechowski. Eh, paldies, un nākošais runātājs deputāts Fošikovskis. Činkuja bardzo, panie. Ševaņ. Paldies, priekšādātāji. Es vēlos eh, šī pētījuma autoriem teikt paldies. Tas patiešām ir ļoti interesants pētījums. Patiešām šeit ir vesela virkne dati un fakti kas sniedz iespēju novērtēt mūsu situāciju attiecībā uz lauksaimnieku ienākumiem Eiropas Savienībā. Visi šie dati, kurus jūs šodien prezentējāt, no tiem izriet, ka ienākuma atšķirības lauksaimniekiem dramatiski pieauga starp tā saucamajām vecajām un jaunajām dalības, dalību valstīm. Esmu jau vairākus gadus Eiro, Eiropas Savienības deputāts, un tagad Eiropas Savienība ir paplašinājusies 28 dalībvalstis ir, un Polija jau 11 gadus ir Eiropas Savienībā, bet, diemžēl, ienākuma atšķirības ar vienu ir ļoti lielas. Ir milzīgi plaisa starp uh, ienākumiem Rietumē Eiropā un uh, Vidus un Austrum Eiropā. Tā ir problēma, kas parādās visās valstīs. Tajās valstīs, kas iestājās 2004. gadā Eiropas Savienībā, ir liels problēmas. Tas ir valstis, kur ir viszemākie ienākumi. Tas ir tā saucamās jaunās dalību valstis. Un mēs redzam, ka ir patiesi liela plaisa starp jauno un veco Eiropu. Un tādēļ Eiropas Savienības politiskajai prioritātei tām to vajadzētu risināt. attīstības eh, atšķirības reģionos ir jāizliecina, bet tas nenotiek, un es baidos, ka nākotnē būs vēl lielāki ienākumu atšķirības. Tās kļūs vēl lielākas un padziļināsies. Tādēļ arī ir eh, ļoti svarīgi mēģināt izlīdzināt tiešos maksājumus. jā, uh, kā ietekmes atstās uz uh, ienākumiem, mēs jau gadiem ilgi runājam, mums būtiski savas mutes runājot par šajām problēmām. Gadiem ilgi par to esam runājuši. Nav runa par maziem pasākumiem, mums patiešām vajadzīgi ļoti izšķirīgi pasākumi, lai izlīdzinātu ienākumu atšķirības, un mums ir tāda ies, tāds iespējas, ka ir divas Eiropas, raugoties uz lauksaimnieku ienākumiem. Un es domāju, ka to nevar tikai izskaidrot ar lauksaimniecības eh, struktūru. Piemēram, Čehijā ir liela uzņēmuma, bet tas neatspoguļojas eh, šīs valsts eh, zemnieku ienākumos. To pat nevar salīdzināt ar to, kāda ienākuma zemniekiem ir Rietumē Eiropā. Un noslēgumā es vēlreiz gribētu teikt, ka ir absolūti nepieciešams rūpēties arī par tām dalību valstīm, kuras nav vēl tik ilgi Eiropas Savienībā. Lauksamnieku ienākumi ir ļoti zemi sarežģinājumu ar uh, Eiropas Savienības vidējo līmeni. Domāju, ka ir ļoti daudz jādara, lai to mainītu. Domāju, ka nākamajā finanšu pārskatā mums ir jāņem vērā šis aspekts. Merci à vous. La parole est à Madame Dancila. Paldies. Nākošais runātājs deputāta Dančila. Paldies, priekšsādātāji. Vēlos pateikties saviem runātājiem. Šī prezentācija mēģināja sniegt ieskatu lauksaimniecības pienākumos Eiropas Savienībā. Man ir e, pāris komentāri. E, piebilstot pie um, kolēģu teiktā. Vienā no attēliem jūs parādījāt dalījumu starp uh, subsīdijām un produkcijas apjomu. Jūs norādījāt, ka subsīdijas ir ar nelielu lomu. Manuprāt, ir valstis, kur lauksaimnieki ir atkarīgi no subsīdijām, it īpaši tād, kad mums ir ne, ļoti nelielas uh, uh saimniecības. Un, protams, ir nozīmīgi, ja tai, e, pareizi tiek saistīts lauksaimniecības līmenis un ienākums. Tāpat arī jūs sacījāt, kā situācijas attīstība Rumānijā un Bulgārijā ir ievērojama un e, subsīdiju līmenis ir neliels. Tas arī atspoguļots ienākumā. Vēl es gribētu norādīt, un ienākumu analīzi, ko rada lauksaimnieku aktivitāti, un jūs norādījāt, ka bija vairāki gadi ar negatīvu ienākumu. Jūs skaidrojāt to ar faktu, ka lauksaimniekiem ir alternatīvi ienākuma avoti. Vai jūs esat paredzējuši citu pētījumu vai analīzi? situācijai, kurā lauksaimniekiem nav citu ienākumu avotu, un viņi iztiek tikai no lauksaimniecības, jo šādas valsts un situācijas pastāv. Merci. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Lozum. Paldies, priekšsēdētājs! Izteikšos ļoti īsi atkarībā no jūsu iemidzinošās garās runas, tikai norādot uz to, ka jūs atbalstāt agroindustriālu modeli, ko dominē finanšu tirgi. Jūs norādāt, ka tikai lielies eh, saimniecības var izdzīvot, jūs atsakāties no mazajām saimniecībām. Esmu šokēts par jūsu sacīto. Eh, paldies. Nākošais runātājs deputāte Sansa. Senra. Paldies priekšsēdētājiem. Daži apsvērumi. Man šķiet, ka tad, kad tiek iekļauti visi ģimenes ienākumi, tad, kad tiek veikts salīdzinājums, tiek sagrozīta realitāte. Uh, attiecībā uz eh, lauksaimnieku darba atalgojumu. Otrkārt, es gribētu, ka eh, ģimenes ienākumi tiktu kvantificēti arī, cik ģimenes eh, izmanto ienākumus nenolauksaimniecības, lai atbalstītu lauksaimniecisko aktivitāti ar cenu kritumu. Tāpat arī šajā pētījumā, manuprāt, nav uh, Eh, piešķirta nozīme cenai, kas tiek maksāt ražotājam un eh, atbalsta sadalījumam un kāda ir atbalsta sadalījuma ietekme, jo es uzskatu, ka pašreizajā situācijā, kad, nu, piemēram, Galicijā ļoti liela piena saimniecību daļa uh, ražo par 18, 20 centīmiem, ir jāanalizē un nevar palaist šādu analīzi garām. Tāpat arī man šķiet pretrunīgi dzirdēt to, ka ir jāpalielina saimniecību apjoms un jāpatur mazās saimniecības. Manuprāt, koncentrējot ražošanu lielajos uzņēmumos, mazie, mazās saimniecības izzūd. Un tā ir realitāte, kas, manuprāt, ir pilnīgi pretrunā ar nosauk, eh, pašu nosauktajiem slēdzieniem. Paldies, eh, deputāte eh, Senra. Nākošais runātājs deputāts Ferāns. Paldies, dārgie kolēģi. Mēs uzklausījām prezentāciju konstatējumu, ko visi zina, bet nav mēģināts saprast, um, to, kā uzlabot lauksaimnieku ienākumus. Eh, Tie krītās neraugoties uz pieaugušajiem atbalstiem. Ir jāizdara secinājumi. Secinājumi ir tādi, ka tarifu praksi konkrēti izplatīšanas tīklos eh, apdraud lauksaimnieku ienākumus konkrēti. Eh, tirgus organizācijas apludināšanu. Mēs redzējām 13. gadā viena idejas ienākums bija 25 tūkstošiem eiro. Diemžēl ir ļoti daudzi mazi uzņēmumi eh, ar zemāku ienākumu līmeni par diviem desmit tūkstošiem eiro, un šī starpība turpina pieaugt. Eh, ņemot vērā lauksaimniecības krīzi Francijā, to, kā tika skārs visi e, lielo paudzētāji, cūkaudzētāji un arī kāda ir ietekme labības e, cenām. Jāpatur prātā, ka e, avoti ir ļoti vienkārši. Eiropa nekad nav mēģinājusi panākt sociālo un fiskālo harmonizāciju. Uh, Uh, un plus vēl tam nāk klāt šī bēdīgi slavenā uh, strādājošo atsvešināšanas uh, direktīva. Šobrīd pienu, piena ražotāji ir spiesti to tirgot zem pašizmaksas. Tāpat mēs redzam, kādas, kāda ir um, politiskie izaicinājumi, mēs redzam, kādas ir uh, Krievijas sankcijas sekas, un mums ir jāsalīdzina veidi, kā amerikāņi un eiropieši atbalsta savus eh, lauksaimniekus. Mēs pagaidām redzam, ka amerikāņi to dara labāk, un šobrīd ir nevis vairāk Eiropas ir vajadzīgs, bet ir jāsniedz lauksaimniekiem tas, ko viņi sagaida, kas būtu uh, līmeņu regulējums lēšana. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Kuzģis. Paldies, paldies priekšādātājiem! Es drusku pieskāršos tam, ko teica arī Vaicekovska kungs. Ja mēs paraugāmies uz to, ko jūs uh, prezentējāt šajā pētījumā, ko šodien izklāstījāt, ja paraugāmies uz ienākumiem, kādus gūst zemnieki. Eiropas Savienība 12 un Eiropas Savienība 15, tad patiešām ir jāsaka, ka tā ir milzīga plaisa. Mēs esam stipri tālu no vidējā līmeņa, kā tas bija redzams jūsu grafikā, un ja mēs raugāmies uz šo atšķirību, tad ir jākonstatē, ka bieži viena kā skaidrojums tiek uh, piesaukts uzņēmumu lielums. Bet tas nav pietiekams arguments, lai izskaidrotu ienākumu atšķirības, jo dažās no lielajām dalībvalstīm arī ir ļoti lieli uzņēmumi. Tika piesaukt jau Čehija, bet arī Rumānijā un Bulgārijā tās arī ir jānosauc šai sakarā. Tur ir daudz lielie uzņēmumi. Tādēļ labprāt no jums gribētu dzirdēt uh, vairāk paskaidrojumu Kādi, jūsuprāt, ir iemesli šiem milzīgajām atšķirībām? To nevar izskaidrot tikai ar uzņēmumu lielumu. Tad ir vēl otrs jautājums. Ir atšķirīgs atbalsts, raugoties tiešiem maksājumiem. Tas nav pārmetums jums personīgi, tas ir jautājums komisijai. Un mēs redzam, kādu ietekmi tas atstāja ļoti skaidri, un es domāju, ka daudz kādu finanšu schēmā mums tas noteikti jāņem vērā. Paldies! Merci. La parole est à M. Buda. Președinte, mulțumesc foarte mult. <clears throat> Le mulțumesc invitațiilor pentru studiul prezent. Paldies. Nākošais runātājs deputāts Būda. Vēlos pateikties mūsu viesiem par izdarīto pētījumu. Tāpat piebildīšu, ka šis ir nevienīgais mm, pētījums, kas atspoguļo šo te problēmu bet jūs pētījums apstājas 2012. gadā. Mēs dzīvojam citā realitātē, jo pagājuši gada daudz kas ir mainījies, kas varētu pilnībā mainīt jūsu pie um, prezentēto um, faktus. Attiecībā uz mazajām saimniecībām jūs norādāt, ka tie riskē izzust, un tāpat jūs norādījāt, ka citiem ir uh, papildienākuma avot. Labi, ja šādi ir pāja pastāv, bet komisija ļoti rūpīgi pret tādiem jautājumiem būtu jāizturas, jo nevienmēr eh, saimniecībām ir iespēja gūt papildienākumus citās aktivitātēs. Komisijai būtu jādara viss, lai varētu šīs saimniecības saglabāt. Vai pastāv tehniska iespēja eh, šīm saimniecībām attīstīties un augt, jo dažkārt ir fiziskie eh, nosacījumi, kas to nepieļauj. No otras puses, eh, man ir jāpamana tāpat kā citiem kolēģiem Austrum Eiropā, tas nav pārmetums, bet realitāte, kas ir jāsaprot. Jo, ja mēs realitāti neizpratīsim, mēs uz priekšu netiksim. Realitāte ir tā, ka pastāv atšķirības starp uh, Eh, subsīdijām, ko saņem dalībvalstīm. Ir atšķirības, vai eh, par hektāru jūs eh, saņemat 100 vai 500 hektārus. Un šādos apstākļos vienlīdzīgi nosacījumi nav iespējami. Rumānijā piens maksā 10 centus litrā, degviela Savukārt Rumānija ir augstāka nekā citās dalībvalstīs. Un eh, ņemot šos aspektus vērā, um, pat uh, nerunājot par Krievijas embargo, um, ir jāsaprot, ka situācija Rumānā ir ļoti atšķirīga. Mums ir jādomā, kā mēs varam problēmas atrisināt, pretējā gadījumā risinājumu nav. Paldies! Un pirms eh, es dodu vārdu abiem uh, prezentācijas autoriem. Es gribētu uzklausīt komisijas pārstāvu, kurš varētu pabeigt savu uzstāšanos. Paldies priekšsēdētāji, izteikšos ļoti īsi, bet tā kā komentāri attiecas uz datiem un informāciju, nu, kas um, ir smelta no mūsu darba, es gribu norādīt trīs lietas. Pirmkārt, bija uh, um, pieminēti precikliskie pasākumi. Mēs uh, pie šiem jautājumiem strādājam, uh, rezultātus uh, varēsit saņemt drīzumā. Tālāk mēs salīdzinām ienākumus Eiropas Savienībā un Savienotajās valstīs, un nestabilitāte Savienotajās valstīs ir daudz augstāk, neraugoties uz šo pretciklisko atbalstu. Jūs redzēsiet drīzumā salīdzinošos rezultātus, kas tiks publiskoti. Otrkārt, runājot par subsīdiju līmeņu piesaisti kopējai situācijai, tika pieminētas cenas, jo vislabākais salīdzinājums ir zemes cena, jo subsīdiju uh, Uh, līmenis ir saistīts ar uh, zemes spēju ražot. Mēs zinām, ka zemes cenas atšķiras pa dalību valstīm, tāpat arī mēs redzam, ka pastāv atšķirības nacionālajā likumdošanā, kas ietekmē uh, situāciju. Un treškārt atšķirības starp dalību valstīm nedrīkst nodalīt tikai tā saucamās jaunās un vecās dalībvalstis. Pēc desmit paplašanāšanās gadiem terminoloģija būtu jāmaina. Ir ļoti lielas atšķirības starp dalībvalstīm, bet svarīgi paturēt ir prātā, ko tad īsti mēs salīdzinām, un mēs nevaram atraut vienu e, skaitli vai atbalstu uz hektāru un uzskatīt to par būtisku informāciju. E, nomas maksas, zemes cenas, banku aizdevumu eh, izmaksas. Pilnīgi viss ir atšķirīgs. Un viens no vissvarīgākajiem eh, elementiem ir tas, ka vislielākais ienākumu līmeņa pieaugums pēdējos gados ir bijis vērojams jaunajās dalībvalstīs. Paldies! Merci. Paldies! Un tagad es dodu vārdus piecām minūtēm pētījuma autoriem. Paldies par komentāriem, tie patiešām bija detalizēti un aptvēra ļoti plašu jautājumu spektru. Īsti nezinu, vai varēsim tagad atbildēt uz katru jautājumu atsevišķi. Labprāt, iesniegsim jums um, atbildes rakstveidā, ja vien spēsim. Tomēr domāju, ka ir vairākas uh, pamatlietas, kuras vajadzētu atcerēties. Pirmkārt, mums ir eh, jāsaprot ekonomiskā realitāte attiecībā uz lauksaimniecību. Kā jau pašā sākumā norādīju, lauksaimniecība ir joma, kas eh, tādu ekonomisko pamata eh, principu dēļ cieš no izmaksām un cenām un to starpības. Lauksaimniecības restruktūrizācijā Ja samazināsies mazo saimniecību skaits, ja pieaugs uh, saimniecību izmērs, un jo īpaši, ja pieaugs liela saimniecību skaits, tad uh, mēs uh, redzēsim, ka tirgus mehānisms reaģēs uz šo spiedienu. Un šīs tendences visu laiku ir bijušas un turpināsies. Domāju, ka mums ir jāņem vērā šie ekonomiskie pamatspēki, kas vienmēr darbojas. Mēs nevaram pielikt punktu šiem spēkiem, pat ja mēs eh, to gribētu darīt, bet cik tad mēs varēsim tērēt lauksaimniecības atbalstā, tas vienkārši nebūs iespējams nodrošināt pietiekami daudz resursu, lai eh, pieliktu punktu šim eh, izmaksu un cenu spiedienam. Ļoti bieži savos rezultātos mēs atklājam, ka saimniecības izmērs ir ļoti būtisks faktors, kas ir jāņem vērā ienākuma aprēķināšanā. Es negribētu teikt, ka mazas saimniecības nav svarīgas. Tās ir ļoti būtiskas sabiedrībai un um, dažādiem citiem aspektiem, bet izmērs arī ir svarīgs. Tieši tāpēc mums vajadzētu nošķirt īstermiņa taktiskās atbildes kādas varētu sniegt uh, ienākumu problēmai, un uh, šīs uh, stratēģiskās ilgtermiņa atbildes. Šis ilgtermiņa risinājums ir nodrošināt, lai mazās saimniecības varētu augt. Un vajadzētu panākt, lai šo mazo saimniecību vadītāji nebūtu atkarīgi tikai un vienīgi no lauksaimniecības kādas darbības savos ienākumos, proti eh, tiem ir jādaudz veido savas aktivitātes. Nevarētu teikt, ka cilvēki nevar eh, dzīvot mazās saimniecībās un nodarboties ar lauksaimniecību, taču nevajadzētu viņiem paļauties uz lauksaimniecību kā uz vienīgo ienākumu avotu. Anjotis un pārējie jau uh, komentēja par anticikliskiem maksājumiem, un es piekrītu, ka šeit ir daudz eh, dažādu labumu, taču šie anticikliskie maksājumi mani uztrauc. Pirmkārtām nezinu, vai Eiropas Savienībā tehniski tie ir iespējami. ASV un Kanādā tas ir iespējams, tāpēc, ka lauksaimnieki pilda nodokļu atskaites. Šo informāciju var izmantot eh, maksājumu veikšanai. Uh, Saskaņā ar PTO noteikumiem šie anticikliskie maksājumi ir pieļauti tikai tad, ja tiek skatīti pēdējo trīs vai piecu gadu ienākumi, tiek aprēķināti vidēji ienākumi, un tad tiek skatīts arī konkrētā gada ienākuma apmērs, un pēc tam maksājumi tiek veikti uh, veicot salīdzinājumu starp vidējiem, maksā, vidējiem ienākumiem un ikgadējiem ienākumiem. Šeit ir ļoti daudz dažādu tehnisku punktu, kas manī mazliet uztrauc, nezinu, vai to visu varētu izdarīt. Tāpat arī nezinu, vai strateģiskā ziņā tas būtu pareizais risinājums. Varbūt labāks risinājums būtu veicināt, lai lauksaimnieki akceptē citus mehānismus, lai viņi būtu neatkarīgāki un spētu pārvaldīt riskus. Protams, vienmēr būs dabas katastrofas, par kurām vajadzēs veikt maksājumus, un šie maksājumi arī ir atļauti. Taču vajadzētu debatēt par um, atbildības sadalīšanu. Pēdējais priekšsēdētāji. Tas, vai mums ir vajadzīga informācija par lauksaimniecības, uh, māsaimniecību ienākumiem. Uh, Vienmēr esmu uzskatījis, ka tas ir prioritārs jautājums, un statistikas dienest izjūt spiedienu, jo īpaši, ja runa par vīdes aspektiem un uh, lauksaimniecības uh, ietekmes to. Taču, kā minēts līgumos, mums ir jāņem vērā lauksaimniecības, uh, lauksaimniecībā strādājošo dzīves līmenis. Un ir jāsaprot, vai šis dzīves līmenis ir salīdzināms ar citām līdzīgām profesiju grupām. Šī mesla dēļ mums ir vajadzīga uzticama informācija. Tāpat arī mēs varētu daudz mētiecīgāk sniegt atbalstu lauksaimniekiem, kuri saskaras ar nabadzību. Vajadzētu novirzīt eh, maksājumus no tiem lauksaimniekiem, kuri uh, pilnīgi adekvāti ir izmantojuši dažādas resursus un uh, eh, spēja izdzīvot. Paldies! Merci, messieurs, pour, pour... Paldies par šo iz... Eh, klāstu. Es saprotu, jūs esat gatavi rakstveidā atbildēt vairākiem runā vēlētājiem, un domāju, ka tas ir ļoti būtiski apzināties to, cik ļoti nozīmīgs ir lauksaimnieku ienākums. E, Eiropas Savienībā, un tāpēc ļoti labi, ka esat gatavi sniegt atbildes rakstveidā. Katrā ziņā paldies par darbu un prezentāciju. Un tagad es aicinu bez lielas kavēšanās pāriet pie nākošā darba kārtības punkta, kas ir Eh, Mairedz Smagīnes sagatavotais ziņojums par negodīgu tirzniecības praksi pārtiks piegādes ķēdē. Pirms, vispirms, eh, un pirms es dodu vārdu deputātei Maginesai, vērš uzmanību uz to, ka mēs esam asociētā komiteja, un ja mēs vēlamies, lai IMKO ņem vērā mūsu atzinumu, Tad grozījumi ir jāiesniedz līdz 18. Nē, tas ir pagarināts līdz 20. septembrim, pulksten 18. Un e, tas attiecas uz. uz treš, šo eh, paragrāfu, kas ir mūsu ekskluzīvā kompetencē vai eh, kopīgajām kompetencēm ar IMCO. Domāju, ka precīzāk to izstāstīs deputāte Magines. Um, eh, atzinumu projektu paredzēts pieņemt novembrī. Un IMCO decembrī, plenārsēdē 16. gada februārī. E, datumi jau ir apstiprināti. Un tagad bez kavēšanās dod vārdu deputātei Magīnesai. Paldies priekšsēdētāji, paldies par ievadvārdiem. Gribu paskaidrot dažus tehniskus jautājumus, par kuriem ziņoja priekšsēdētājs. Vēlos pateikties tiem kolēģiem, eh, kuri eh, strādā arī pie imko jautājumiem, eh, ar kuriem, ar komiteju, ar kuru mēs kopīgi strādājam pie šī dosie, bet svarīgi ir apzināties to, kā mums ir savas saistības jautājumos, kur ir vienošanās arī MKO, kas ir norādīt kolēģos ievadā. Pirmā un sastādā mums ir kopīga kompetence, otrais paragrāfs, trešais paragrāfs otrā daļa mums ir ekskluzīva kompetence un lūdzu paturiet prātā šos konkrētos ierobežojumus. Tāpat arī paturiet prātā to, ka ir e, noderīgi izmantot mūsu grozījumos iedzienas kā lauksaimnieki, lauksaimniecība, e, ra, e, sākotnēji ražotāji. Tas būtu būtiski. Otrkārt, Mans teksts ir samērā īss, bet jūs varat izmantot tos komentārus un grozījumus, ko jūs mums nosūtāt. Tāpat arī būtiski ir tas, ka Imko un mums ir Ďakoviča e, ziņojums. Ir ļoti dažādi viedokļi. Vēlos tikai norādīt, ka 11. un 12. punkts Imko um, ziņojumā būtu jāskata. Es neesmu Neesmu pārliecināta, vai tas tiks pieņemts vai grozīts. Nav skaidrības Simko komitejā, vai būtu jānosaka stingrāk ietvar likumdošana attiecībā uz tirdzniecības praksi, bet vēršu jūsu uzmanību uz šiem jautājumiem. Tāpat, manuprāt, ir būtiski iekļaut to visu kontekstā. Tik izcīnīta liela kauja par to, lai agrī un imko būtu vienādā līmenī šeit. To vajag izmantot saprātīgi. Pēdējo nedēļu laikā bija daudz komentāru, taiskaitā no komisijas priekšsēdētāja Junkera par problēmām pārtiks piegādes e, ķēdē. Viņš konkrēti runāja par situāciju ar pienu un par to, kā norit šī pārtikas piegādes ķēdes izmantotā prakse. Ko, lauksaimniecības eh, komisārs Hogans arī runāja par šiem jautājumiem un pagājušajā nedēļā klāt nesot komisāram veselības apstākļu dēļ. Komisārs Katainens arī atsaucās uz 500 miljonu eiro paketi, kas ir paredzēta Um, lai izskaustu negodīgas tirdzniecības prakses. Vārdu sakot, ir daudz diskusiju par šo jautājumu, tas ir darba kārtībā, un ļoti labi, ka mēs esam vadošā komiteja tajā, kas attiec uz lauksēmniecības jautājumiem. Īpašs komentārs par atzinumu runājot ir tāds, ka daudzi no mums ilgus gadus ir mēģinājuši panākt lai šis jautājums būtu uzmanības centrā. Paturēsim to prātā un nepalaidīsim garām momentu. Varbūt mums ir. Um, kā daži iesaka, jābūt ar piesardzīgāku pieeju, tad mēs nebūtu eh, šo iespēju guvuši. Izmantosim iespēju un rīkosimies konkrēti. Manā atzinumā ir septiņi īsi Eh, paragrāfi. Eh, iespējams, ka viens no tiem izraisīs īpašas diskusijas, kur es aicinu eh, sagatavot ietvaru likumdošanu, lai cīnītos pret negodīgām tirzniecības praksēm. Esmu runājusi ar Beļģijas lauksaimnieku organizācijām, tāpat es zinu, ka atsevišķas lauksaimnieku organizācijas ir šeit strādājušas, Spāņa varētu daudz pastāstīt, bet Kā piektajā paragrāfā ir norādīts, dažādās dalībvalstīs ir ļoti daudz ideju un varbūt vajadzētu labāk koordinācija Eiropas līmenī. Kāpēc ziņojums ir svarīgs un kāpēc esmu koncentrējusies uz šo jautājumu? Kā dzirdējāt iepriekšējā diskusijā, kas varbūt nebija noslēdzoša, bet koncentrējās uz šiem jautājumiem, mēs redzam, ka lauksaimnieku ienākumu veidojas no trim avotiem - no tirgus, no lauksaimniecības um, atbalsta maksājumiem. Ļo, un nodokļu politikas. Tāpēc ir ļoti nozīmīgi, lai tirgus varētu nodrošināt pienācīgu ienākumu lauksaimniekiem. Tāpat arī jāpaturprātā, ka ir ļoti daudz dažādas negodīgas prakses, kam par upuri ir kļuvuši lauksaimnieki. Jo viņiem pārtiks piegādes ķēdē ir vismazākā teikšana. Tā, tā es domāju, ka jāsaprot un jāuzdod sev jautājums, vai šis teksts būs Eh, rezultātu eh, uzdodoši. Tāpat atgādina, ka grozījuma termiņš, iesniegšanas termiņš ir 22. septembris, laboju priekšsēdētāju, un mums ir jāpieturas eh, tieši pie mūsu mandāta. Pat ja mūsu grozījumi netiek pieņemti, IMCO Eh, tomēr tie var tikt iesniegti plenāra sēdē. Un ļoti svarīgi, lai mums notiek nākošajā gadā debats par šo jautājumu, tas būs ļoti savlaicīgi, un es cerīgi raugos uz jūsu atbalstu virzot tālāk šo atzinumu. Paldies! Merci, merci beaucoup. Paldies! Eh, deputāte Maginese par šo ļoti E, būtisko izklāstu. Un tagad bez e, lielas kavēšanās pāriesim pie diskusijām. Vispirms e, deputāts Smits. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji. Mhm, negaidīju, ka man dos vārdu pirmajam. Paldies. Esmu ēnu referents Maginas kundzes ziņojumam, un es gribētu pateikties viņai par paveikto darbu. Uh, attiecības ir bijušas ļoti labas, un es domāju, ka tas arī ir veicinājis eh, tik labus rezultātus. Protams, mums vajadzēja panākt, lai mūs uztver nopietni. Mūsu secinājumos mēs redzam, ka ir bijušas piecas parlamenta rezolūcijas kopš 2009. Eh, gada par problēmām piegādas ķēdē, un eh, divas konkrēti runā par pārtikas ķēdi, tāpat arī bijuši trīs komisijas paziņojumi, zaļā grāmata, vigalīgi izziņojumi. Uh, Nu, varētu teikt, ka šis jautājums ir diezgan plaši pētīts šeit parlamentā un arī komisijā. No mūsu grupas perspektīvas mums vienkārši vairs nav atlicis laika vajadzētu panākt, lai kaut kas e, tiek paveikts. Mēs e, redzējām pirms pēdējām demonstrācijām, ka krīze ir e, gandrīz vai pastāvīga Eiropas lauksaimniecības nozarē. Situācija ir sarešķīta. Tāpat arī mums ir jāņem vērā tas, ka datu mums pietiek. Īsnībā mums trūkst tikai rīcības. Atbalstam Maginisas kundzi un viņas pieeju attiecībā uz negodīgo tirsniecības praksi. Tā bieži vien saistās ar um, tirgus konsolidāciju un pirktspēju. Es labi pazīstu Lielbritānijas tirgu. Mums ir četri spēlētāji, kas atbild par 70% no tirgus, tāpat arī Vācijā un Francijā tie ir trīs, tad Francijā tie ir trīs spēlētāji. Uh, un uh, kas uh, aptver vesels 15% no uh, pirktspējas. Tas nozīmē, ka šie pirktspēja patiešām ir jāņem vērā, ir jāņem vērā arī iespējas apspriesties un tā tālāk. Mēs atbalstam Magineses kundzes sesto punktu, uzskatām, ka ir pienācis laiks likumdošanai, pietiek runāt. Protams, ir jāņem vērā arī plašākais konteksts, taču dalību valstīm ir pienākumi saskaņā ar direktīvu, jo īpaši attiecībā uz negodīgu tirdzniecības praksi piegādas ķēdēji. 114, 116 šie panti varētu būt uh, tiesiskā bāze no līgumiem. Un uh, mēs varbūt nepiekrītam Maginas kundzei mm, tādā personīgā punktā. Un uh, te ir runa par Lielbritānijas uh, izklāstu. Mēs īsti nepiekrītam Maginas kundzei. Uzskatām, ka uh, šeit ir runa par tādu bezobu tīģeri, kas īsnībā neko daudz nav devis, tikai dažas paziņojumas presē. Un uh, vai nu mums šis tīģeris ir vienkārši jāeitonizē, vai arī viņam ir jā, jāiedod jauni zobi. Es uh, gribētu atbalstīt Magineses kundzes centienus un labprāt arī turpināšu ar viņu sadarboties. Merci, madame. Paldies, Agilārs kundze. Muchas gracias, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Šis ir ļoti svarīgs ziņojums, un es vēlos apsveikt deputāti Magīnesu par viņas paveikto darbu. Manuprāt, šis ir ļoti noderīgs darbs, un manuprāt, tas būtiski iekļauj sākotnējās prasības. Domāju, ka, ja mēs skatām šo situāciju un šo atzi, eh, atzinumu, tad viens no svarīgiem jautājumiem ir tas par saistāms ar iepriekš skatīto lauksaimnieku ienākumu jautājumu. Ka, tas ir būtiski visām dalībvalstīm. Domāju, kā E, situācija ar pārtiks piegādes ķēdī, šie, šo spiedienu, kas jau ir atzīts kom, komisijas paziņojumā, um, pādara šo tematu par uh, aktuālu. Domāju, ka ir nepieciešams ieviest Eiropas normatīvas. Pašreizējā situācija, kad pastāv atšķirīga nacionālā likumdošana, kur ir privātie uh, nolīgumi, dalībvalstu nolīgumi, kas ir atšķirīgi, uh, noved pie sagrozījumiem, tā skaitā iekrie, iekšējā tirgo. Esmu no Spānijas, un tāpēc uh, Eh, pārzina šo nozari, mēs esam tīrie eksportētāji. Un kā tīrie eksportētāji mūsu eh, lauksaimniecības, eh, pārtikas rūpniecības nozari īpaši cieš no šiem sagrozījumiem, kas ir spēkā dažādās dalībvalstīs. Tāpēc pirmais jautājums būtu par to, lai būtu Eiropas normatīvas kāpēc eh, tiek domāts par patērētājiem un netiek domāts par ražotājiem. Un vēl viens jautājums. Domāju, ka brīvprātīgais kodeks ir labi iecerēts, bet, manuprāt, šāda pašregulācija nedosies vai problēma atrisināt. Domāju, ka Eh, tas ir labs nodoms, labs sākums, bet nesaskatu, ka brīvprātīgais kodeks būtu pietiekams mehānisms, lai problēmu iznīdētu. Un vēl viens jautājums eh, attiecas uz eh, privāto zīmolu distribu, izplatīšanas zīmolu rada lielu konkurenci un iesāka ar to, ar ko, nobeidz ar to, ko iesāka deputāte Magīnes, ka šis ir ļoti būtisks ziņojums, kas ir mūsu priekšā un būs ar pozitīvu ietekmi, ja mēs pratīsim rīkoties, ja komisija un padome jūtiski, jūtīgi izturēsies pret šo jautājumu. Mana valsts Spānija ir veikusi pasākumus, bet tie ir nepietiekami pietiekami. Piena krīzē ļoti cieši Spānijas lopkopji. Nacionālā līmenī netiek darīts pietiekami, mums ir jāturpina strādāt, jo es domāju, ka mums ir jāspēj risināt galvenās Eiropas lauksaimnieku problēmas. Paldies! Um, nākošais runātājs deputāti ir Beiro. Paldies! priekšsēdētāji, vēlos uzteikt deputātes Maginesas eh, sacīto, es atbalstu pieju un domāju, ka viņas sacītais ir ļoti būtisks eh, kopējais eh, apgrozījums un ietekmi no negodīgas prakses ir vairāk nekā viens miljārds un uh, Eh, visvairāk eh, ekspozēti būtu mikro un mazie izņēmumi. Tāpat arī eh, daudzi aptaujātie ir atzinuši, ka ir saskārušies ar nekodīgu praksi 83 procentu ir norādījuši, ka izjutuši spiedienu, 77% ir um, Uh, izjutuši ietekmi uz ienākumiem. Dažkārt mēs šeit saskaramies ar visai neskaidriem, miglainiem beidojumiem. Tāpat esošajā situācijā uh, ar lielāku tirgus deregulāciju un Krievijas embargo ietekmi uz piena produktiem. Situācija ir visai sarežģīta, un tagad es gribētu noslēgumā eh, pieminēt vismazākos tirgus, kur ir tikai divi vai trīs spēlētāji Nereti visspēcīgākais spēlētājs pieņem vienīgais lēmums, kas ietekmē e, trauslāko pusi. Tāda jādi pārējiem spēlētājiem ir um, jāpieņem uzspiestie noteikumi. Mums ir tāpēc nepieciešams normatīvs leģislatīvs instruments, kas e, palīdzētu nodrošināt labu pie, uh, pārtikas eh, piegādes eh, ķēdes darbību. Nedrīkst pieļaut ražošanu ar zaudējumiem. Eh, pašregulācijas sistēma ir laba doma, bet tā nebūs pietiekama. Nosaukšu Portugāles piemēru, kur ir abas sistēmas, un šīs sistēmas pat, ja tās var tikt uzlabotas, pārliecināja tirgus operators eh, nepieļaut šāda veida mm, prakses. Ir jāpanāk varu līdzsvars piegāžu ķēdē, un tas palīdzēs nodrošināt ilglaicīgu sistēmu eh, operators, kas ir savā starpā saistīti, kas rīkojas eh, pēc eh, godīgiem spēles noteikumiem. Paldies, Ribeiro Kūdze. Nākošais runātājs, deputāts Miller. Priekšādātājs arī vēlētos pirmkārt pateikties Makinēs kundzei. Viņa ļoti profesionāli ir paudusi mums svarīgos jautājumus, ir prasījusi risinājumus. Es priecājos par labo sadarbību un arī par eh, komentāriem, kurus viņa jau tagad izteica. Brīvprātīgas iniciatīvas, tām nav iespēja. Ja cīnīties pret baiļu faktoru, kas, protams, vienmēr ir fonā, proti, ka uh, piegādājas nebūs iekļauts sarakstā. Es domāju, ka mums vajadzīgs kaut kas drusku vairāk, mums ir vajadzīga konkretizācija, mums ir vajadzīga patiešām minimālos īstenošanas standārdus visā Eiropā, lai cienītos pret negodīgo tirniecības praksi. Brīvprātīgās iniciatīvas jau ir, bet tās mums, diemžēl, nepalīdz rast risinājumu. Vācijā ir jau, zinām, skaitlis četri lielie pārtiks produktu mazumtirgotāji lēmj par 80% no apgrozījuma. Bet es domāju, ka pašlaik vēlos drusku pastāstīt par kādu situāciju ir Vācijā un kādā dilemā ir lauksaimnieki un ražotāji. Uh, Pagājušajā nedēļā bija arī liela demonstrācija Briselē, kur bija runa par eh, piena cenām, bet pašlaik eh, Vācijā gandrīz vai nepaiet neviena diena, kurā presē mētiecīgi nebūtu ziņojumi par lauksaimniekiem. Un tas ir tas, kas eh, man liekas ļoti būtiski, kaut arī mūsu lauksaimniecība izmanto vidas programmas un uzņemas atbildību arī ekonomiskā ziņā, tad uh, tas, kā tiek parādīts eh, medijos, ir pilnīgi savādāk. Un eh, rūpes, ka šī koncentrācija pārtikas produktu mazumtirgotāja ķēdē tā ir. Un, eh, kad tiek meklēt arī sabiedrotie NVO, tas uh, ir ļoti, tas izraisa bažas. Un uh, tiek šeit atklāts arī jēdziens ilgspējība un uh, notiek ļoti liela vēršanās pret lauksaimniekiem. Mums Vācijā ir iniciatīva dzīvnieku labturība. Uh, to atbalsta ekonomika un uh, zinātne, pārtikas produktu mazumtirgotāji par 4, 4 centus par nu, pārdotas gaļas eh, cūgaļai un eh, putnu gaļai iemaksā fondā. Bet tas mums arī īsti nesniedz risinājumu, un esmu pārliecināta, ka mēs šajā atzinumā varam vēl konkrētāk izteikties, un mums ir vajadzīgs vēl stingrāks juridiskais ietvars. Es priecājos par sadarbību. Paldies! Merci, merci, madame Müller. La parole est à madame Delahaye. Paldies, nākošais runātājs deputāte Delēja. Paldies, priekšsēdētāji. Kopā ar kolēģiem apsveicu deputāti Maginis par paveikto. Eh, bet pāris komentāri, lai pievērstu uzmanību uz to, cik būtiski ir pieņemt likumu. Vairākās dalībvalstīs ir mm, pieņemti noteikumi, kas nevienmēr apmierina ražotājus. Neaizmirsīsim to, ka distribūcijai ir iespēja piemēroties noteikumiem. Un domāju, ka mums būtu daudz kas cits darāms, ne tikai jādomā par uh, izplatīšanas noteikumu veidošanu. Labāk būtu, ja mums būtu savi, Eiropas Savienības noteikumi e, lielā e, izplat, lielās izplatīšanas ķēdes ir klātesošas praktiski visās dalībvalstīs un uh, Eh, fragmentēti noteikumi nekādā veidā neuzlabot situāciju. Esmu gandarīts par iespēju sadarboties ar deputātu Magīnes par šo jautājumu. Es pati esmu eh, ražotāja. Es apzinos, cik šis temats ir um, akūts. Un es domāju, ka tas, ka risinājums ir nepieciešams visiem Eiropas lauksaimniekiem. Paldies vārdu deputātām Loazo. Paldies, priekšsēdētāji! Kā jūs zināt, lauksaimnieki ir eh, lielās, lielo izplatīšanas tīklu spiediena upurim. Un tas notiek uz to lauksaimnieku rēķinu, kur ir spiesti pārdot ar zaudējumiem. Turklāt nav nekādas aizsardzības sistēmas, jo garantētās cenas ir likvidētas. Tādā veidā esošās cenas tiek piemērotas tādā līmenī, kas ir zem pašizmaksas, un kā jūs norādāt, vairākas dalībvalstis ir apņēmušās atbalstīt no savas puses lauksaimniekus, kas pierāda Eiropas politiku neefektivitāti. Un risinājums būtu atgriezties pie suverenitātes. Paldies, nākošais runātājs Dekastro. Sī, grazie, prezidente. No, anch'io volevo dire a Maret McGuinness dell'ottimo lavoro che ha svolto e fare... Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties eh, McGuinness kundzei par eh, brīnišķīgi paveikto darbu. Gribētu vēl uzsvērt eh, vairākas lietas par negodīgo praksi Protams, ka noteikti ir nepieciešama Eiropas rīcība un Eiropas uh, likumnormas, ir nepieciešama lielāka koordinācija starp valstīm. Šāds mērķis jāizvirza ziņojumā. Kolēģi jau to teica, ka privātās preču zīmes arī ir eh, šeit jāiesaista, ja atsevišķie tirgotāji būs ņems vērā ne tikai patērta tiesības, bet tikai viena konkurences, protams, par sakropļo tirgu. Konkurences kropļošana tas nozīmē, ka lauksaimniekam ir jākonkurē ar uh, zīmolu un vienlaikus viņš ir arī klients. Tas var radīt sarežģījumus uh, pārtikas produktu uzņēmumam vispār pastāvēt tirgu. Ir jāpavērš uzmanību šiem aspektām. Tikas trūla, protams, Flanagan. Uh, thank you very much and um, uh, congratulations. Flanagan kungs, jā, liels paldies un uh, apsveicu Maginas kundze par šo atzinumu. Tas patiešām ir interesants. Es piekrītu vai punktiem. Visvarīgākais, kas šeit būtu jāpasaka, ir, uh, protams, ka nav vienkārši atrast uh, adatu sienu kaudzē. Un domāju, ka viens no iemesliem, ko pieminēja arī vairāk deputāti, kāds iemesls šiem negodīgā tirsniecības praksē ir uh, uzņēmumu lielums, ar ko cilvēkiem ir jārunā. Un, uh, protams, kā, ja ir vēlme pirkt godīgi šos produktus, tas viss nāca aizskatāmi, to nevar redzēt, jo šie uzņēmumi ir tik lieli un tas viss ir tādos izmēros īrijā. Ir tāda prakse, iepirkšanas prakse, Piemēram, šie mazie ražotāji var pārdzīvot, var, var izdzīvot, un uh, cilvēkiem ir uh, vietējie cilvēki, kad viņi pērk šos produktus, viņi var pieņemt lēmumu. Un viņi var izvēlēties, uh, kuru produktu pirkt, un tā mums ir jārīkojas. Mums ir jālimitē lielums šajā sektorā. Un eh, šie uzņēmumi vienkārši ir pārāk lieli. Kādēļ jūs nevarat rīkoties eh, tāpat attiecībā uz šiem milzīgiem uzņēmumiem, lai viņiem nebūtu tik milzīga vara? Ko Alans Smits teica par eh, šo Liebritānijas groceries kodu? kodu. Jā, Tas, ko mēs varam lasīt par to, tas šķiet eh, samērā pozitīvi, bet eh, interesanti ir paraudzīties. Jā, kolēģis teica, ka tas ir bezoba tīģeris. Un šī problēma ir jārisina šī pēļņa Protams, eh, tam ir arī sekas, sekas atstāja uz sabiedrību. Austrālijā, piemēram, ir tā, ka šie lielie uzņēmumi var darīt, ko vēlas. Jā, kas mums ir vajadzīgs šeit? Mums ir vajadzīgs eh, juridiskās normas, eh, kas padara iespēju regulēt situāciju. Mēs jau ilgi strādājam pie šie jautājumi, bieži vien esam par to runājuši, ir, ja cilvēki ir neapmierināti, mums ir vajadzīgi konkrēti soļi un es ceru, ka mēs tiešām varēsim paveikt šo darbu kārtīgi un reāli. Paldies! Tāra Bēlis kungam vārds. Paldies priekšēdētājiem! Mani iepriecina ļoti, ka Mirkinis kundze atzinuma autore ļoti skaidri ir pateikusi, izvirzīs mērķus. Mēs esam tas sektors, kas tiešām šeit ir iesaistīts. Mums šeit runa ir par Eiropas problēmu, kā jau vairāk kolēģi teica. 2005. gadā tika pieņemta direktīva pret negodīgu praksi, bet mums faktiski būtu vajadzīga direktīva pret eh, ražotāju aizsardzību. Un dažām dalībvalstīm jau ir šādi noteikumi, un tas rada visu tādu neskaidru situāciju un kaitē eksportētājiem. Ziņojumā norāda arī uz augļu un dārziņu ražotājiem, un šeit skaidri ir pateikts, ka importētie pro produkti arī rada problēmas zemniekiem, tiek izraisīts milzīgs kaitējums attiecībā pret ražotājiem. Šī problēma attiec uz visu Eiropas Savienību, jo Eiropas Savienība neražo pietiekam daudz paši savus augus un dārzeņus, bet pamatojot šo negodīgo praksi, rodas situācija, ka ražotāji atsakās eh, no uzņēmē darbības savā valstī. Tas viss ir atkarīgs arī no globālā tirkus, un pirms rodas nākamā krīze, ir jārīkojas ličinējas iniciatīvas ir eh, mētiecīgas, tās parāda, uh, arī tādu, zinām, elastīgu pieeju, kas būtu jāsniedz tirgotājiem, bet viņi faktiski ir šīs problēmas daļa. Ražotājiem ir bail vērsties pret negodīgu praksi, jo citādi viņi zaudēs savus klientus. Līdz ar to šeit tiek pievērts acis. Līdz šim ir vairāk uh, bijis tā, ka lielās ķēdes tiek eh, izteikuši tikai tādas mērķa nostādnes, bet neko nav daudz darījušas. Un šeit ir tā iespēja cīnīties arī pret skepsi, pret Eiropas Savienību, un tas viss var ļoti nākt par labu šīm daudz cietušiem sektoram. Mums vajadzētu ļoti spēcīgu direktīvu, lai aizsargātu iesaistās puses. Paldies, priekšsēdētāji! pievienojos apsveikumu vārdiem deputātei Maginesai. Godājumie kolēģi, es neko jaunu jums neatklāšu norādot, ka lauksaimniecības sektors šobrīd saskars ar vienu no vislielākajām krīzēm. No vienas puses Ķīnas krīze, no otras puses Krievijas veto, no otras puses trešās puses ražošanas izmaksas, izskaidro šīs krīzes sekas, bet ir vēl cita, eh, eh, šīs krīzes iemeslus, ir vēl citi, un tie ir negodīga prakse pārtiks piegādes ķēdē, kas jau ilgus gadus ir nopietna problēma, kas mazina uh, rentabilitāti. Mēs zinām, ka ražotājs ir vienmēr visvājākais pārtiks ķēdes posms, un tāpēc mums ir jāmēģina tikt galā ar šo situāciju, veicinot labāku, lielāku līdzsvaru starp dažādajiem pārtiks ķēdes spēlētājiem. Mēs zinām, ka e, komisijas priekšlikums ir visos aspektos nepietiekams e, Tā tas ir tāpēc, ka vajadzētu tam paredzēt, paredzēt normas Eiropas līmenī, kas paredzētu vienlīdzīgu izturēšanos eh, attiecībā pret visiem spēlētājiem, kā jau to norādīja referents. Tādā veidā, lai Eiropa varētu apliecināt savu solidaritāti, varētu mudināt uh, tādu likumdošanu ieviešanu, kas negodīgas prakses aizliedz. Tādā veidā mēs nosūtītu skaidru vēstījumu un pozitīvu vēstījumu Eiropas Savienības lauksaimniekiem. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! E, nākošais runātājs deputāts Ašvo. Um, chairman, thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties Mirēdē Maginesē par veikto darbu. Un gribēju izteikt eh, dažas komentārus, balstoties uz savu pieredzi. Pirmkārtām, jāsaprot, ka šeit ir tāds pārobežu elements, ir jāņem vērā tie, kas darbojas šajā sektorā, un es, eh, protams, arī zinu, ka te ir runa par vienoto tirgu. Tomēr es šaubos, vai tiesība akti Eiropas Savienības līmenī būtu pareizā atbilde. Uh, Es vienmēr dodu priekšroku tādai vieglai likumdošanai. Mums vajadzētu veicināt parāku prakses apmaiņu, nevis censties formulēt tiesību aktus, kas paši par sevi noteikti vērsīsies pret brīvo tirgu, pret brīvu konkurenci, un īstenībā to būs neiespējami īstenot. Ir skaidrs, ka ir konstatēta negodīga tirdzniecības prakse. Es eh, pats esmu to pieredzējis. Nepiekrītu viedokļiem, kas tika pausti agrāk mm, par ombudu, jo ir skaidrs, ka daļa no šīs kaunināšanas ir eh, ļoti nozīmīgs eh, ierocis un bieži viena mazumtirgotāja to ņem vērā. Esmu arī konstatējis ļoti daudz pierādījumu attiecībā uz jaunās paudzes līgumiem. Tātad te ir runa par piegādes sektoru, par mazumtirdzniecības sektoru, kur visas puses uh, sadala risku un sadala arī peļņu. Gribēju izteikt vēl kādu domu. Mēs nedrīkstētu aizmirst uh, to, cik uh, svarīgi ir ņemt vērā lauksaimniekus, veicināt, lai viņi sadarbotos, lai pievienotu vērtību saviem ražojumiem un lai izmantotu tiesību aktus, kas ir pieņemti viņu labā. Un man ir konkrēts piemērs par savu valsti. Mums ir eh, tiesību akti, kas tagad ir daudz eh, atvieglotāki, tātad te ir runa par konkurences noteikumiem, kas ļauj veidot eh, piegādātāju asociācijas, kas ļauj sasniegt kritisko 30% daļu tirgū. Uh, tiesiski viņi drīkst to darīt, bet praksē nekad eh, nekas samlīdzīgs nav paveikts. Tas nozīmē, ka šīs patērēta organizācijas sasniedz 10-15% no tirgus. Viņiem ir šī iespēja, bet viņi to neizmanto. Tā ir mana pieredze. Es, protams, šeit kritizēju savu nozari, pats esmu lauksaimnieks. Tie, kas protestē tad, kad cenas ir zemas, Eh, bieži vien eh, jautā, vai eh, jums tika salabots, kad spīdēja saule, vai arī tagad domā par jums labošanu, kad jau līst lietas. Tātad iespējas ir, un mums vajadzētu šajā ziņojumā likt uzsvaru uz stimuliem, lai paši šie iesaistītie izmantotu visas dotās iespējas. Bogovik. Bogovika kungs. Hvala. E, tudi z moje strani čestitke, gospe Merit. Paldies Es uh, vēlētos veikt Maginas kundzi par šo ziņojumu. Es pilnībā viņai piekrītu. Ziņojums uh, pievērš uzmanību centrālajām problēmām, kas ir radušās uh, pēdējos gados, un ir ļoti svarīgi, ka mēs par to atklāti runājam. Es atbalstu, ka 5 eiro pēc parlamenta rezolūcijas jau ir pieņemtas, un priecājos par to, ka šo ziņojumu varu sasaistīt ar Milāna kunga ziņojumu. Šajā ziņām runa bija par ražotu organizācijām un par uh, ieteikumiem augstu un dārziņu sektorā, jo ir svarīgi, lai ražotāju organizācijas arī iesaistītos un ir svarīgi, lai mēs runātu par pārtiks produktu ķēdēm. ir būtiski atbalstīt lauku apvidu, jo IMCO nesargā ražotājs, tas ir mūsu uzdevums. Es atbalstu spēcīgāku juridisko ietvaru. Iepriekšējos gados bieži vien noticis sekojošais. Ir pasaules tirniecības ķēdes bet es esmu no ļoti maza tirgus, un šīs lielās tirniecības ķēdes pilnībā var sagraut vietējās ķēdes, vietējo tirgu. Un šogad tā bija arī Slovenijā, augļu un dārziņu sektorā. Jo vietējais piedāvājums maz nenonāk līdz gala patērētājiem. Tādēļ es domāju, ka mēs pie šī temata turpināsim strādāt un mums ir nepieciešams spēcīgāks eh, pamats. Mums ir vajadzīgas minimālās cenas, kuras nedrīkstētu vēl vairāk samazināt. Citādi nebūs ilgspējīga lauksaimniecība iespējama. Paldies! La parole est à M. Marc Taravella. Nākošais runātājs Marks Tarabēlu. Paldies, priekšsādātāji. Divi konkrēti, ja trīs precīzi jautājumi gribēja apsveikt deputāti eh, Maginesu par visai precīzo ziņojumu. Pirmkārt, attiec eh, runājot par pirmo paragrāfu. Eh, kas ir ļoti spēcīgs punkts, vēlos uzsvērt uz eh, sarunu kolektīvo saturu. Tas, ko teica Rišards Atšvorts, eh, ir pilnīgi pareizi. Šīs kolektīvās sarunas ir paredzētas piena paketē, bet tā kā piena cenas bija ļoti augstas, ražotāji nespēja organizēties. Tagad tās ir ļoti zemes un ražotāji organizēsies. Es gribētu, lai sarunas notiktu kolektīvā veidā. Uh, Eh, un eh, savukārt ražotāji, kas ir izkliedētāji, bet uh, ir izkliedēti, bet pārējie spēlētāji ir daudz koncentrētāki. Otrkārt, es gribētu runāt par būtisku jautājumu, kurus kāra kolēģis Salvatore Kardona, kas attiecas uz pārtiks izšķērdēšanu. Uh, Katrs eh, patērētājs ir ķēdes beigās atbildīgs par 23 kg izšķirdēšanu. Es gribētu panākt to, lai eh, netiktu aplikta ar nodokļiem šāda pārtikas ziedošana, ja tā vēl ir derīga. Tādā veidā mēs varētu mudināt dalībvalstis, kā to norādīja komisārs Semeta, ka tad, kad eh, ražošana, eh, kad izplatīšanas tīk līdzekli dod iespēju izmantot pārpalikumu, e, tad e, šī daļa netiek aplikt ar nodokļiem. Tas būtu ļoti būtiski. Paldies nākošais runātājs. Tieši tāds arī. Paldies, gribētu teikt paldies e, referentiem, gribētu uh, pastāstīt vēl piemēru no Vācijas, nezinu, vai citās Eiropas Savienības valstīs arī tā ir. Mums Vācija ir tā, ka blakus eh, pārtikas produktu mazumtirgotājiem ir vēl cits līmenis, tas ir eh, piesēmniecību līmenis, un mums vajadzētu speciāli raudzīties uz piesēmniecībām, ja, piemēram, runa ir par piena cenu. Šeit runa vienmēr ir par to, ka pārtikas produktu mazumtirgotāji ļoti koncentrēti un mm, tur tikai daži tirgotāji. Tas ir pareizi. Mm, Piesāmniecības ir vairāk, bet uh, Tur ir problēma, ka ne katra piesamiecība ir pieejama katram zemniekam, jo nevienmēr šāds piesamiecība ir tuvu zemniekam. Tas nozīmē, ka ir faktisks tirgus eh, vara piesamiecībām uz eh, vietas. Un to vajadzētu arī šeit paraudzīties, jo tā ir atkal cits varus faktors, kas daļēji, ja ļoti konkrēti ir paraugās, eh, parādās, ja lauksēmnieks atstāja šo piensaimniecību, viņš nav uh, ar, ar mieru šajā, ar šādiem noteikumiem, tad viņš nevar pēc tam uh, uh, atrast citu, jo šīs, šie uzņēmumi vienojušies savā starpā, kas pārstrādā pienu, un tas nozīmē, ka viņš nevar tikt vaļā no šī piensamcības pārstrādes uzņēmuma. Šeit es piedzīvoju brīvo tirgu, kas beidzas faktiski pie zemnieka mājas durvīm, proti jau tajā brīdī, kad uh, kāds atbrauc pienam pakaļ to paņem. Ne jau katrs uh, Ne tikai un vienīgi mazumtirgotāji izraisa spiedienu, bet arī piensaimniecības pārstrādes uzņēmumu. Otrs punkts, kas man arī ir svarīgs, mums Vācijā neizdodas eh, tā mačēt pienu, ka uz piena paciņas eh, vajadzētu būt rakstītam, no kurien šis piens ir. Mē, mūsu maķējums tāds, ka tur rakstīts, kur tas ir pārstrādāts. Tātad, eh, kas ir šis piensaimniecības uzņēmums, kas to ir iepakojis. Un šeit bija streiks un nebija piegādas veikaliem virks, eh, un tad polijas un čehijas eh, piens tika iepildīts Vācijas iepakojumos, lūk, tāda ir vara. Un eh, ražotāju tiesības ir apvienot spēkus, un šī vara netiek īstenoti, jo nav skaidrs marķējums, jo uz piena paciņas rakstīts, kur tas ir pārstrādāts un nevis, kur tas ir ražots. Es domāju, ka tirgus var vienmēr saistīts arī ar marķējumu, to gribēju vēl pateikt. Un vēlētos atbalstīt, ka tas ir būtiskākais kritiskais punkts, kas mums pašlaik ir lauksaimniecībā, proti, ka, lai mēs varētu atrisināt cenu veidošanu uz vietas. Paldies! Merci, merci, madame Lenoche. La parole est à monsieur Caputo. Eh, grazie, prezidente. Eh, Kaputo kungs, jā, paldies priekšēdētāji. Runāšu pavisam īsi. Arī neatkārtošu to, ko teica iepriekšējā runātāja. Es eh, apsveicu kolēģi Magines kundzi. Ne tikai par lielisku veikto darbu, bet par viņas ziņojuma konkrēto dabu. Šis negodīgās tirniecības prakses attiecas uz visu kontinentu. Mēs jau darba seminārā par augstsēmniecību runājām par dažiem aspektiem, un uh, vairāki negatīvie dati, kur jau zināmi, kas attiec uz visām mūsu valstīm, mums ir jārīkos apņēmīgi. Un es piekrītu arī, ka tas uh, attiecas uz mūsu komitejas rīcības spēju. Tas ir viens no mūsu galvenajiem jautājumiem. esmu par to, lai tiktu stiprināts uh, juridiskais pamats, kā jau sastie punktā ir teikts. Šeit noteikti ir jārada saistošas tiesiskās normas, kas vērstos pret negodīgu tirzniecības praksi, pret krāpniecisku rīcību, spiediena izdarīšanu. Kā jau vairāk kolēģi teica, mums uh, vairāk būtu jāstrādā pie dažādiem aspektiem. Šeit es domāju par ražotāju un ražotāju organizāciju lomu. Ir īpaši krīzes laikos bieži tiek pieminēts šis jautājums, bet uh, vajadzētu atrast veidu, kādā aizsargāt uh, ražotāju aktivitāti, to veicināt. Noslēgumā gribētu norādīt uz uh, privātiem tirdzniecības zīmoliem. Tas droši vien vislielākais faktors, kas sakropļo tirgu. Arī uz to vajadzētu koncentrēties. Ne tikai šajā jautājumā, bet arī citos problēmu risinājumos, ko skar tirgus izkropļus Nikolson kungs. Uh, Paldies, priekšādātāji. Es uh, arī gribētu apsveikt referenti. Domāju, ka ik viens uh, piekrītām, ka ziņojums nāk īstajā laikā. Es eh, ceru, ka tas tiks izmantots, lai nodrošinātu tādu situāciju visā Eiropā, eh, kur kontrola būs daudz augstākā līmenī. Protams, <clears throat> mēs vienmēr aizmirstam par mazumtirgotājiem. Neviena valdība Eiropā un neviena Eiropas institūcija nekad nav neko darījusi, lai risinātu šo problēmu. Uzklausīju Smitkunga teikto, tad, kad viņš runāja par Lielbritānijas iestādi, kas ir bezzuba tīģeris. Domāju, ka šī piezīme ir negodīga. Šis cilvēks bija pirmais, kas mēģināja kaut ko paveikt šajā jomā. Protams, situācija nav uh, perfekta Mēs neesam ievērojami neko uzlabojuši, bet tas vismaz ir sākums. Nav nekādas jēgas sagatavot visā kopienā noteikumus, ja šie noteikumi visur netiek īstenoti. Ja mēs paskatāmies uz pašlaik spēkā esošajiem tiesību aktiem, tad tie tiek īstenoti tikai daļēji. Un tas nozīmē, ka mēs neizbēgami saskarsimies ar grūtībām. Piekrītu arī tam, kas tika teikts par to, ka nav marķējuma. Uzskatu, ka mazumtirkotājiem vajadzētu izmantot iespējas attīstot savus zīmolus. Un, protams, tas var iznīcināt tirgus orientāciju daudzās jomās. Esmu to pieredzējis eh, vairākas reizes. Vienalga par kādiem ražojumiem šeit ir runa, vai te ir runa par vistas desām vai gaļu vai kartupeļu čipsiem, bet eh, vienmēr uh, viss tiek darīts, lai iegūtu lielāku tirgus daļu. Un bieži vien šo tirgus daļu iegūst eh, lielākie mazumtirgotāji, un līdz ar to tirgus uh, ir izkropļots. Es ceru, ka referentē viss izdosies, un es domāju, ka viņa ir jau daudz ko nozīmīgi paveikusi. Pirmkārtām, tas, ka šī komiteja tagad ir iesaistīta ziņām gatavošanā. Ēnu referenti noteikti viņu atbalstīs. Mēs mēģināsim panākt, lai lauksaimniecības komitejai būtu sakāmais šajā jomā. Uzskatu, ka mēs, protams, varam gatavot uh, šādu vēlmju sarakstu, bet tas nebūs izpildāms. Mums vajadzētu vienkārši noteikt darba kārtību un domāt, eh, kā to izpildīt. Merci. La parole est à Madame Erance Garcia. Erance Garcia, kundze. Sí, pues muchas gracias. Paldies, priekšsēdētāji. Domāju, kā lielākā daļa kolēģu jau izteicās. Uh, par atbalstu deputātiem Ginesai, un arī mēs sākumā jau norādījām, ka ir būtiski tas, ka gan IMCO, gan AGRI komitejām ir um, vienlīdz liela nozīme darbā pie šī atzinuma. Mēs strādājam ar lauksaimniekiem, kas ir lauksaimniecības un lopkopības preču ražotāji, un ļoti būtiski esam pārstāvēti. Mēs vēlamies, lai lauksaimniecība būtu orientēta uz tirgu, bet arī, lai lauksaimnieki varētu dzīvot no sava darba, lai nozare būtu e, rentabla. Un tas ir būtiski, kad mēs runājam par politiskiem lēmumiem Eh, kas tiek pieņemti dalībvalstīs, mēs redzam, ka pārtiks piegādes ķēdē lauksaimniecības ražotāji ir vismazāk aizsargāti. Pēc 2003. gada neveiksmes komisija ir uzsā nākusi klajā ar skaidru signālu, ka ir jābūt uh, labāk aizsargātiem, un tāpēc man ir pilns atbalsts šai iniciatīvai, un es domāju, ka grozījumi palīdzēs situāciju uzlabot. Tad, kad mēs runājam par labu praksi, ir ja skaidri jānorāda eh, situācija, ar eh, kādu saskars lauksaimnieki, un ir jānodrošina taisnīgums e, pārtiks piegāžu ķēdē, kas ir ļoti nozīmīgs ražotājiem. Katrā ziņā mans atbalsts referentei un mēs turpināsim šo līniju atbalstīt. Paldies. Nākošais runātājs deputāte Petīra. Paldies priekšsēdētāju. Es vēlos pateikties referentēji par pūliņiem, kas ir ieguldīti darbā un cīņā pret e, negodīgo praksi. Es kā lielākais vairums deputātu piekrītu, ka šī direktīva parīdzētu cīnīties pret E, negodīgām praksēm, kas ir ļoti nozīmīga mazajiem lauksaimniekiem un uzņēmējiem, kas var pat izraisīt to bankrotu. Tāpēc mums ir jārada vislabākie komerciālie nosacījumi visiem, gan lieliem, gan maziem uzņēmumiem. Lai cīnītos pret negodīgu konkurenci, ekonomisko atkarību un šantāžu, Eh, kas ir vērojama tā skaitā Horvātijā. Mums ir nepieciešami skaidri standarti, un to nevarētu risināt tikai brīvprātīgā veidā vai tikai atstājot jautājumu dalību valstīm, kuras nepārvalda visu tirzniecības ķēdi. Praktiski 96 Procenti aptaujāto no lauksaimniecības uzņēmumiem ir apliecinājuši, ka vismaz reizi ir saskāršies ar negodīgu tirzniecības praksē. Un Turklāt šī situācija tiešā veidā apdraud mazos ražotājus, kuriem eh, nereti nav iespējas eh, tirgot lielajos eh, Eh, supermarketos eh, Horvātijo, Horvātijā. Lielie uzņēmumi eh, iepērk kvalitatīvus produktus par smieklīgi zemu cenu un pēc tam tos pārdod par augstu cenu kā savus ražojumus. Horvātijā tiek pārdota gaļa, kurai pat ir nostāvējusi gadiem ilgi E, tāti, e, e, tā jau ir gadiem ilgi stāvējusi saldētavās. Es domāju, ka šīs pārtikas izplatīšanas ķēdes turklāt nerespektē savus līgumus un pēc tam risks tiek pārvirzīts uz ražotājiem. Ļoti, nep, ļoti bieži tiek sniegt nepareizi informāciju un mums ir nepieciešama tāpēc likumdošana Eiropas līmenī. Paldies! Paldies. Nākošais runātājs deputāta Senram. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies deputātei Magīnesai par paveikto darbu. Katrā ziņā no manas puses ir vairāki komentāri un domāju, ka tad, kad ir runa par eh, ražošanas regulējumu, tad, kad piedāvājums pārsniedz pieprasījumu, tad es domāju, ka, piemēram, piena paketes gadījumā ne KLP, ne brīvprātīgie uh, kodeksi ir risinājums. Šeit daudz tika runāts par situāciju Spānijā un nereti uh, tā tika nosaukta kā piemērs, jo ir bijusi pārcēblauz gan piena paketes ziņā, tāpat arī Rezultāts ir tāds, ka realitāte šodien, piemēram, manā valstī un apgabalā Galicijā, fakti rāda to, ka esošie teksti situāciju nerā. Nerisina kopš pagājušās sestdienas 6,6 miljoni litru piena tiek izlieti uz laukiem, jo situācija ir pilnīgi nepieļaujama. Piena ražotāji ir nolēmuši bloķēt rūpniecību un izplatīšanas tīklu un organizēt piena streiku. Turklāt Galicija ražo praktiski 50% no Spānijas valstī saražotā piena, un e, tas būtu pietiekami, lai uzsāktu sarunas un panāktu vienošanos. Tāpēc, manuprāt, ir ļoti būtiski uzskatīt notiekošo par nopietnu un atgriezties pie valsts politikām, kas. E, liktu ievērot noslēgtos līgumus un noslēgt saprātīgus līgumus. Paldies, paldies. Nākošais runātājs deputāts Zulo. Paldies, priekšsēdētājiem. Paldies eh, kolēģei Magines kundzē. Jūs ļoti koncentrētā tekstā esat nosaukus galvenās problēmas negodīgā prakse rada lielu kaitējumu, to esam jau bieži dzirdējuši. Gribētu no sākuma pieminēt pamatprincipu. Šodien mēs par to runājam, jo redzam, kā brīvprātīgās iniciatīvas neizdodas. Tā nevar turpināt darbu. Mums, jebkurā gadījumā, ir jāpieņem lēmums un jāparūpējas par to, lai tas nebūtu tikai brīvprātīgs princips. Negodīgā prakse vismagāk skara vajagos ķēdes locekļus. Parasti ir patērētāji šodien, mēs runājam šeit par ražotājiem. Ražotājs ir vājā pozīcijā gan ekonomiski raugoties, gan arī raugoties uz organizatorisko aspektu viņam neizdodas eh, panākt tādu sarunu pozīciju, lai viņš varētu cīnīties pret eh, lielo tirgotāju ķēžu varu. Tādēļ viņiem var tikt uzspiesti nepieņemami noteikumi, un viņš nevar izdzīvot. Tādēļ ir absolūti nepieciešams, lai mēs šajā kontekstā pierādītu, ka esam vienota Eiropa mums ir jāpaliec lauksaimniecībai. Ja mums tas neizdosies, tad mums, mēs nevarēsim attaisnot savu eksistenci. Lauksaimniecības sektors balstās ne tikai uz ražošanu, bet arī uz uh, laišanu tirgū pārdošanu. Tādēļ ir absolūti nepieciešams, lai mēs ar savu iniciatīvu izstrādātu vadlīnijas un pamatprincipus minimālajām vērtībām ko ievērotu visas dalību valstis. Šajā procesā ir jārūpēs arī par to, ka, lai tiktu saglabās tas, ko jau ir panākuši dalību valstis. Paldies. Merci, merci, la parole dame Juropē. Ačiū pirmininkė. Ropē, kungs. Paldies priekšādātāji. Vēlos arī sveikt eh, Maginesas kundzi. Es ceru, ka šis atzinums sniegs labumu. Mums ir līdzīga situācija Lita, eh, Lietuvā. Un eh, parlaments ir izvērsies iniciatīvu regulēt šo situāciju, bet viss tas nav sniedzis tādu rezultātu, kādu esam vēlējušies. Un eh, šeit ir eh, jāregulē tirgus, eh, runājot par mazumtirgotājiem bija sagatavojuši likuma projektu, bet tas netika pieņemts. Tagad mēs esam savākuši parakstus petīcijai. Vairāk ražotāji un patērētāji vēlas uh, obligātu regulācijas sistēmu pie kāda ķēdē, un es ceru, ka līdz decembrim mēs būsim savākuši parakstus, jo ir nepieciešamība to darīt. Pašlaik lauksamnieki ir bezpalīdzīgi, neviens viņus neaizsargā. Un uh, viņi knapi var izvairīties no bankrota. Papildus atbalsts tika apsolīts, jo bija arī Krievijas embargo. Tātad eh, ražotāja pienākums ir ražot un piegādāt laikā un ar labu kvalitāti. Savukārt eh, mūsu dalībvalstu un Eiropas Savienības institūcija pienākums ir nodrošināt, lai būtu godīga attieksme pret ražotājiem un cenām. Citā, citādi mēs nepanāksim vēlamo rezultātu un um, Jā, šeit pat nav runa par to, kāda veida produkts tas ir, vai runa par pienu vai kartupeļiem. Uh, Jā, bet tas, kā tiek maksāta atšķirīga cena par vienas kvalitātes produktiem, to es varu grūti saprast. Paldies. Merci. La parole est à M. Dantin. Paldies, un nākošais runātājs deputāts Dantēns. Paldies, priekšsēdētāji. Uzticot šo ziņojumu kolēģiem Agenesai, mēs zinājām, ka nebūsim vīlušies kvalitātes ziņā. Šodien es gribētu uzdot eh, divus jautājumus. Tādi, kāda kopīga tirgus organizācijā mēs mēģinājām stiprināt ražotāju eh, svaru, tāda eh, komisija ierobežoja ražotāju apvienošanos uh, E, grupējumos, kas nevarētu pārsniegt 15 līdz 20% no tirgus var 33% e, tirgus gadījumā. Šodien, kad mēs redzam, kādu svaru pārstāv e, izplatīšanas ķēdes grupas, piemēram, mūsu valstī, tad mēs redzam, ka tās pārstāv vismaz 15% un turpina spiest cenas uz leju. Un tāpēc vai nevajadzētu uzdot jautājumu Eiropas komisijai um, attiecībā uz tās filozofiju par konkurences tiesībām. Eiropas Savienība kopš tās izveidošanas uzskata konkurences, konkurenci kā um, tādu, kas darbojas pilsoņu interesēs. Bet mēs būsim nonākuši pie um, situācijas, kad konkurence darbojas ne tikai patērētāju, bet arī strādājošo pilsoņu interesēs. Un tas ir jātiecina uz visām ražošanas jomām. Domāju, ka mums šis jautājums ir jāuzdod, jo ja konkurences tiesības eh, iekļauj arī strādojošā pilsoņa intereses, tad mēs Ehm, varēsim ehm, vērsties pret nepārtraukto cenu spiešanu uz leju. Paldies, nākošais runātājs Pols Brunens. Paldies, priekšādātāji. Domāju, ka ir skaidrs, ka negodīga tirzniecības prakse norāda uz struktūrālām problēmām tirgū, kas savukārt rada līdzsveru trūkumu plašāk visā pārtikas piegādes sektorā. Uh, Mm, tādi produkti kā piens ir skaidrs pierādījums manis teiktajam. Un uh, šis process tātad netiek virzīts uz priekšu pareizi. Vajadzētu nodrošināt, lai lauksaimnieki tiktu aktīvi iesaistīti piegādes tieši iniciatīvā. Esmu to apspriedis ar Maginesas kundzi, un šķiet mēs visi gribētu redzēt, lai lauksaimnieki iesaistās šajā uh, pārtikas ķēdes iniciatīvā, kas ir brīvprātīga iniciatīva. Domāju, ka arī pašai komisijai vajadzētu pārskatīt šo piekādas ķēžu iniciatīvas procesu. Ja mēs visu pareizi izdarīsim, tad es nedomāju, ka šeit vajadzētu mm, pieņemt tiesību aktus, taču mums ir vajadzīga koordinācija visā Eiropas Savienībā, un varbūt komisija šeit varētu palīdzēt. Vēl kāda lieta, kas ir arvien labāk redzama, jo garākas ir šīs piegādas ķēdes, jo lielāka iespējamība, ka šeit radīsies problēmas. Un šāds garāks piegādas ķēdes rada arī problēmas no vīdes aspektiem, un, protams, arī klimata pārmaiņas šeit ir jāņem vērā. Tātad mums ir jātiek galā ar e, šīm problēmām, un ir jānodrošina arī e, īsākas piegādas ķēdes. Džims Nikolsons pieminēja šo um, ziloni zālē, un uh, viņš runāja par mazumtirgotāju. Manuprāt, te ir runa par diviem ziloņiem, ko neviens nepamana. Viens ir, protams, ir šis mazumtirgotājs, bet otrs ir patērētājs. Patērētājs ir tikpat spēcīgs, manuprāt, vismaz tikpat teikt mazumtirgotājs. Lielveikali reaģēs uz to, ko klienti vēlas. Ja klienti vēlas konkrētu dārzeni, kas tiek audzēts Vietnamā, un uh, viņš ir, šis dārzens ir vienkārši jauns uh, tirgu un uh, labākais šefa vārds to izmanto, tad lielveikalos šīs dārzenes drīz parādīsies. Tas pats attiecas arī uz um, piemēru no 90. gadiem, kad patērētāji Lielbritānijā un arī visur Eiropā gribēja garantijas no lielveikaliem, ka uh, um, produkti, ko viņi iepirka no trešajām valstīm, um, ka šie lauksaimnieki bija saņēmuši godīgu cenu par šiem produktiem. Un tad uzsākās šīs brīvās uh, godīgās tirdzniecības fairtrade kustība. Lielākā daļa no lielveikaliem Eiropā pašlaik tirgo produktus ar fairtrade uh, mar marķējumu. Uh, garantējot, ka cenas, ko lauksaimnieki saņem par kokosrīksiem vai banānu, ir godīgas. Un uh, brīnumaini ir tas, ka Eiropā mums nav ekvivalenta sistēmas mūsu pašu lauksaimniekiem. Tātad, tad, tad, kad Eiropas Savienībā patērētāji pērk Eiropas Savienībā ražotas produktus, viņi nezina, vai lauksaimnieki ir saņēmuši godīgu cenu vai nē. Mums ir dažādas certifikācijas schēmas, kas pateiks, vai šie produkti ir ekoloģiski, vai tiek ievēroti dzīvnieku labturības standarti, un mēs redzam arī fairtrade zīmītes uz attīstības valstu produktiem, taču mēs nezinām, vai mūsu pašu lauksaimnieki saņem godīgu cenu par savu darbu. Tāpēc mums ir vajadzīga certifikācijas sistēma, kas ļautu patērētājiem zināt, vai lauksaimnieks ir saņēmis atbilstošu cenu par savu produktu. Es atvainojos, ka es nevarēju piedalīties visā šajā sanāksmē, bet es tikos ar uh, Nacionālo lauksaimnieku asociāciju no Anglijas un Velsas, un es apsvarēju tieši šo pašu jautājumu, proti šādas certifikācijas schēmas. Es gribētu papildināt Dantāna kunga teikto. Mums ir jādomā par konkurences tiesībām. Varbūt mēs Eiropas Savienības līmenī varētu ieviest tādu godīgu lauksaimnieku marķējumu un vajadzētu panākt, lai tas nerunā pretrunā konkurences tiesībām. Šis būtu prioritārs jautājums, ko vajadzētu skatīt. Protams, mēs atzīstam mazumtirgotāju varu, bet mums ir jāatzīst arī patērētāju vara. Es domāju, ka apmēram 20 līdz 30% no Eiropas patērētājiem labprāt samaksātu mazliet vairāk par savu pienu, uh, vai Eiropas Savienībā ražot pārtiku, ja viņi saņemtu garantijas ar šādu neatkarīgu certifikācijas sistēmu, ka šī papildu naudiņa nokļūst pie Eiropas lauksēmnieka. Un es domāju, ka mēs varētu šeit uh, ieņemt divreiz vairāk vietas nekā pašlaik tirgu ieņem fair trade kustība. Varbūt kādu 30% patērētāju noteikti uh, būtu ar mieru maksāt mazliet vairāk par Eiropā ražot pārtiku ar nosacījumu, ka būtu šāda neatkarīga certifikācijas sistēma. Es domāju, ka mums vajadzētu steidzami skatīt šo lietu. Oui, merci. Um, Banen, la parole comme ce Bouddha. Paldies, Budas kungam vārds. Mūsu domnā prešedinte, foarte pe scurt. Jā, un uh, es paldies priekšādātāju. Runāšu pavisam īsi, gribētu apsveikt uh, atzinam autori Ļoti labi, ka mums būs šāda regulācija. Mēs šeit komitejā zinām, ka nav uh, sarežģīti ražot, ir sarežģīti pārdot. Mums nu, noteikti ir vajadzīgs šāds regulācijas. Mēs visi atceramies, cik sarežģīti ir regulēt uh, šo jomu. Ja mēs vienkārši paraugāmies atpakaļ uz jomām, ko vēlējāmies uh, regulēt, regulēt piemēram, arī ar marķējumu, Tad bija ļoti liela pretestība no ražotāja puses, tāds, kam ir īpaši svarīgi pieminēt jautājumu, ko pieminēja jau kolēģi, ir patērētāja intereses. Protams, ka mēs vēlamies aizsargāt arī ražotājus, bet eh, šī, šīs intereses tieši saistīts arī patērētāja interesēm. Patērētājiem ir jāzina, kāda veida produktus eh, viņi pērk. Mūsu kolēģi no Vācijas teica, ka ka pašlaik ir tāda parādība, ka ja piens tiek eh, importēts no citas valstis, eh, tad eh, mēs jau nevaram sodīt patērētājus par to. Mums vajadzētu šeit risināt šo jautājumu ar tirgotājiem. Mums ir jāsaka arī patērētāja intereses, jo patērētāji tiesības zināt, ko viņi ēda citādi būs, eh, protams, tā starpība, vai jūs tātad pārtika no Vietnamas, Ķīnas vai no Eiropas Savienības. Sī, monsieur Des. Paldies, Desa kungs. Paldies, priekšādātāji. No savas politiskās grupas vēlētos sirsnīgi pateikties eh, Maritai Makinesai, jo viņa strādās pie šī svarīgā jautājuma, kā Mišās Dantens jau teica. Mēs izvēlējāmies apzināti Maginesas kundze, jo mēs zinām, ka viņa kā vicepriekšsēdētāja ļoti daudz jau strādā šajā jautājumā. Gribētu, negribētu atkārtoties, bet varbūt eh, par zīmoliem šo jautājumu gribētu pieminēt, ko jau vairāk kolēģi pieminēja. Šeit ir noteikti nepieciešama rīkoties. Tikai nereāls piemērs. Mazs piezemniecības uzņēmums desmit gadus ir piegādājis uzņēmums uz, uh, tirgotājiem ar zīmolu, tad citi piedāvāja drusku lētāku, tad šos piegādātājus izlidināja ārā, bet tā kā uh, šis uh, zīmols paliek tas pats, tad patērēs nemaz ne, neko nezin par to, ka faktiski piegādātājs ir cits. Tā kā šī tirniecības uh, ķēde ir tāda, tad piegādātājs faktiski ir apmaināms, bet patērēs no tā visi nemaz neko nepamana. Šeit mums vajadzētu padomāt, kas ir iespējams. Un tad par jautājumu par saistošiem maksājumiem, tas arī ir jāņem vērā. Nevar būt tā, ka tirgotāji maksā tikai 14 dienas pēc tam, eh, kad eh, piens jau sen ticis pārdots, šī nav dienāk par vēlu. Turklāt šeit ir jārunā arī par līguma noteikumiem, par piegādes daudzumu un laiku. Eh, mēs ar tevi to vēl pārunāsim atsevišķi, un es zinu, ka tu šo ziņojumu veidosi tādu, ka tas kalpos ražotāju interesēm, un mana politiskā grupa to ļoti atbalstīs. Paldies! Oui, merci. La parole est à Monsieur Bové. Paldies, deputāts Bovē. Un viņš būs pēdējais runātājs pirms referents. Paldies, priekšsēdētāji, apsveicu deputātu Smagines drosmi, jo šis nav pirmais ziņojums par pārtiks piegādes ķēdi. Nav pirmā reize, kad mēs runājam par to, ka ir jāsamazina izmaksas, ka netiek eh, pārdalīta pievienotā vērtības ar pražotāju, pārveidotāju un izplatītāju, un šis jau ir sastais vai septītais ziņojums, kur mēs sakām vienu un to pašu. Turklāt tas ir atkal iniciatīvas eh, ziņojums. Tātad šeit mums ir eh, jāpievērš uzmanība nevis mūsu komitejai, bet Eiropas komisijai, kura jau vairākus gadus atsakās rīkoties, lai rieģētu. Vienīga atbilde, ko mēs esam saņēmuši KLP reformas diskusiju laikā, bija bloķēt priekšlikumus, e, kas tika iesniegti starp, e, tā, kopējās tirgus e, organizācijas līmenī ko mēs vēl varam diskutēt ar Filu Hogānu, ja mēs esam pārliecināti, ka ir jāizstāv ražotāji un jāpanāk taisnīgs sadalījums pārtiks ķēdē, tad ir jāpieņem skaidra rezolūcija. 5. oktobrī eh, mēs tiksimies ar Filu Hoganu. Es domāju par tikšanos Strasbūrā. Un tad mēs viņam varēsim piedāvāt ultimātumu vai nu. No J'ai pas compris. Ah. Tā tad rītā, nē, vēl jo labāk, mēs ar viņu tiekamies rīt. Un tad rīt varam pateikt skaidri, ka vai nu jūs pieņemiet likumu par sadal, eh, eh, ienākumu sadalījumu, vai arī mums ar viņu nav nekā kopīgi. Ja mēs neredzam nekādu pēcdarbu no komisijas puses, tāds aicinu lauksaimniecības eh, komiteju pārtraukt šos diskusiju simulakrus ar Eiropas komisiju. Merci, Paldies, Bovē kungs, un tagad noslēgumam vārds deputātei Maginesei pēc garajām diskusijām par šo lielisko ziņojumu. Un pēc tam mēs pārēsim pie pēdējā šīs dienas ziņojuma. Um, all, Paldies! Pirmkārt, liels paldies par jūsu komentāriem. Paldies uh, visiem, kas mani atbalstīja, arī kas uzdev jautājumus. 27 runātāji bija kopā, un es domāju, ka tas parāda, uh, ka uh, komiteja interesē šis jautājums. Gribētu būt, būt atklāti pret kolēģiem. Es gribētu izlasīt, kas īsti ir šajā ziņojumā, un gribētu saprast, kā lauksaimniecības komiteja šeit varētu iejaukties. Šķiet, ka Džims Nikolsons eh, to pieminēja, ja mēs būsim pietiekami konsekventi un konkrēti, mēs panāksim rezultātus. Ja mēģināsim atzinumā iekļaut pilnīgi visu iespējamo, tad mēs būsim zaudējuši jau pirmajā kārtā. Es gribētu arī politisko grupu kolēģiem norādīt, ka iekšējās tirgus komitejas eh, ziņojumā var iesniegt grozījumus. Tātad jums ir iespēja iesniegt grozījumus pašā ziņojumā, un šis ziņojums ir daudz plašāks nekā mans atzinums, un uh, termiņš ir 17. septembris. Privātie marķējumi. Šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, un to uzdeva De Castro kungs. Mums ir jāskatās, vai mēs varētu iesniegt grozījumu ziņojumā, lai atrisinātu šo lietu. Varbūt mēs varētu to piesaistīt uh, lauksēmniekiem, un tad mēs varētu šeit strādāt komitejā pie šī jautājuma. Uh, Tika izteiktas daudzas idejas, esmu visu ļoti detalizēti pierakstījusi. Pēdējais, ko teica Bovēkungs. Es nevēlos aizstāvēt Hoganu kungu, viņš ir pietiekami spējīgs izdarīt to pats. Es sadarbojos ar šo komisāru, viņš ir pirmais, kas eh, lika šo lietu kaldā. Es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi. Ja jūs palasīsiet eh, Junkerkunga komentārus un arī noslēguma piezīmes, tad redzēsiet, ka viņš ir pieskāries šai lietai. Tātad mēs redzam norādes no komisijas, ka viņu šī joma interesē. Noslēgumā mēs a, īstenībā strādājam tikai tāpēc, ka jūs ļoti daudz no jums uzstāja, ka to vajadzētu darīt. Mēs redzam, ka dažos posmos piegādes ķēdē ir vajadzīgi tiesību akti. Mēs cerējām, ka komisijas ziņojums būs gatavs līdz gada beigām, kur būtu runāts par to, vai Eiropas Savienības līmenī vajag risināt šos jautājumus. Cik tālu saprotu, šis ziņojums nebūs gatavs līdz gada beigām, un uh, varbūt 2016. gadā tas varētu būt gatavs. Varbūt komisija te varētu izteikt komentārus. Labprāt sadarbošos ar visiem ēnu referentiem. Paldies, Magineses kundze, par uh, šiem precizējumiem Jūsu veiktais darbs ir ļoti kvalitatīvs, un mēs redzējām, ka kolēģis patiešām tas interesē. Viņi izteicās ļoti daudz kolēģu. Mans priekšlikums būtu ķerties klāt pēdējiem punktam, kas ir iekļauts šī rīta darba kārtībā. On y va Donc, comme je l'évoquais à l'instant. Kā es tikko minēju, mums vajadzētu vēl koncentrēties vismaz dažas sekundes. Mums ir jābalso par Sikirska kungu ziņojumu. Tātad te ir runa par uh, novecojušu tiesību aktu aizstāšanu. Kā viņš minēja, viņš pats uh, nevarēs vadīt balsošanu par savu ziņojumu, viņš piedalās padomu sanāksmē Luksemburgā, un viņš eh, par to atvainojas. Sikirska kungs, protams, atbalsta komisijas priekšlikumu, un tātad te ir runa par uh, direktīvas atcelšanu, kur ir noteikts Eiropaskābes maksimālais līmenis eļās un taukos. Ir Jāatcerās, ka šī direktīva tika atjaunota 2006. gadā, un tāpat te ir runa par 2006. gada regulu, kur ir noteikta pagaidu schēma cukura rūpniecības restruktūrizācijai. Lai varētu panākt vienošanos pirmajā lasījumā ar padomi, Sikirska kungs ir iesniecis grozījumu par šo ziņojumu un viņš vēlas te iekļaut atsauci par iekšējo tirgu, balstoties uz priekšlikuma tiesisko bāzi. Tātad jurī komiteja ir atbalstījusi šo tiesisko pamatu, un tas nozīmē, ka mēs varētu nobalsot par šo priekšlikumu un nevajadzētu rasties nekādām problēmām. Vispirms mums būs jābalso par Sikirska kunga iesniegto grozījumu. Tātad te ir runa par papildu tiesisko pamatu. Tāpēc, ka Juri komiteja atsauca savu iebildumu. Kurš ir pār Sikirska kunga iesniegto grozījumu? Kurš ir pret? Vai kāds, kas atturās? Divi atturās. Tātad grozījums ir pieņemts. Tātad mums tagad ir jābalso par. Uh, likumdošanas priekšlikumu ar grozījumu. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 36 balsis pār, neviens pret, divi atturas. Līdz ar to šis ziņojums ir pieņemts. Tagad mums ir jābalso par normatīvo rezolūciju. Arī ar elektronisko balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Rezolūcija ir pieņemta 37 balsis par, 2 atturas. Paldies, balsājums ir beidzies. Un līdz ar to arī esam izskatījuši visu šī rīta darba kārtību. Tiksimies atkal 2015. komitejas sanāksmē. Labu apetīti! Thank you. Yes. 12h29. 12h29.